Ok. Nu, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, turpinam mūsu sanāksmi. Pirmā sanāksme martā un uh, pirmais apkārtības punkts ir 13. kā arī 14. un to skatīsim kopā. Un eh, runa ir par um, vispārējo tātad preferenču sistēmu. Un tad izcelsmes kumulācijas starp dažādām valstīm. Konkrēt šajā gadījumā Norvēģija un Šveica ir dienas kārtībā. Mūsu referents ir Ticiāna Begina, un viņai uzreiz arī dodam vārdu. Lūdzu, Ticiāna. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Eh, nu, man te jāstāda priekšā divi tādi tehniski dokumenti, tehniski dosie jūsu uzmanībai. Abi saistās ar eh, mūsu ārpolitiku, kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropai. Divas vienošanās - Norvēģija un Šveici, par ko sarunas notika GSP, tātad um, vispārīgās preferenču sistēmas kontekstā. Un šīs sistēmas reforma nozīmē, ka Norvēģija, Šveica un Turcija varēs integrēt Eiropas produktus um, savā mm, ražošanas ķēdē un, uh, un turpināt eksportēt tos uz uh, Eiropu atbilstoši GSP, tātad uh, priekšvinšu sistēmai. Šos divos dokumentos, ko stādījums priekšā, Eiropas Savienības un Šveices uh, kā Eiropas Savienības un tātad Norvēģijas nolīgums. Nu, šīs valstis ir integrējušas savus produktus um, Eiropas ražošanas ķēdē un attiecīgi var tad tos eksportēt um, uz Eiropu kā Eiropas produktus. Domāju par jauno pierādījumu sistēmu, esam um, pieņēmuši jauno tā saucamo REX sistēmu, kas uh, reizēm aizstāja vecos izcelsmes uh, certifikātus, kurus izdeva muitas iestādes atbilstoši uh, muitas uh, likumdošanai. Ir notikusi arī vēstuļu apmaiņa starp uh, Šveici un Eiropas Savienību, kā arī Norvēģiju un Eiropas Savienību. Spriežot par šiem uh, tātad, nolīgumiem, un tāpat arī parlaments, attiecīgi valsts parlamenti ir snieguši savu atzinumu. Tas ir nepieciešams tādai raitai tirsniecībai starp šīm valstīm, un līdzīgi vienošanās ar Turciju gan nav. No nepieciešami, jo attiecīgās izmaiņas eh, var stāties spēkā bez jauna nolīguma. Runāju par šo jauno sistēmu, atbilstoši līgumam, 2, no 7 un 2, 1, 8 attiecīgie līguma panti, kas nosaka šos eh, šo līgumus. Mēs paldies! Komisijas vārdā Fernando Pero de Pikniks eh, kas ir struktūra vienības vadītājs no Dīčī Taksud, uh, sniegs dažas komentārus. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Nu, man neko daudz nav ko piebilst uh, pie, pie Pegānas kundzes uh, izsmeļošās prezentācijas. Nu, bild, sacīšu vien, ka šie dokumenti aizstās jau spēkā sošo vienošanos, kas tika parakstīta 2001. gadā. Un šo pasākumu mērķis ir pirmām kārtām uh, pielāgoties jauniem izcelsmes noteikumiem, kas tagad būs spēkā vispārīgajai preferenču sistēmai. Tas sekmēs um, izcelsmes um, kritēriju kumulāciju starp um, četrām valstīm - tad Eiropas Savienību, Šveiciju, Norvēģiju un Turciju. Kā arī visām pārējām valstīm, kas piedalās šajā VPS sistēmā. Un līdz ar to šīm valstīm būs um, plašāks iespējas izmantot šīs preferences nekā līdz šim. Otrkārt, uh, runājot par uh, izcelsmes uh, pierādījumiem, jaunā sistēma ievieš tā saucamo REX um, sistēmu, kas sekmēs uh, izcelsmes uh, izmeklēšanu, aizstājot uh, izcelsmes deklarācijas, ko sniedz reģistrētie eksportētāji. Un tagad šī REX uh, sistēma tad aizstās šos izcelsmes uh, sertifikātus. Runājot par uh, tātad laika grafiku, mm, Viens uh, elements ir tāds, ka jaunā reks sistēma Eiropas Savienībā, kā arī Šveicē, un Norvēģijā un Turcijā strādā jau kopš šī gada 1. janvāra. Nu, tas nozīmē, ka tiklīdz kā šis priekšlikums uh, tiks pieņemts, nu, līdz ar to komersantiem būs uh, vieglāka dzīve tā sacīt, un darījums starp uh, šiem pieciem reģioniem varēs noritēt. Uh, raitāk un, un efektīvāk. Paldies! Pabrika kungs nav ieradies. Vai viņa vietā kāds eh, ir gatavs ko izteikties? Gudlīna, lūdzu. Nu jā, koordinatoru vārdā. <clears throat> Pabrika kungs, eh, diemžēl, nevarēja ierasties šodien. Viņa, tā ir viņa dzimšanas diena šodien. Tā kā, nu, lāc, mēs vēl viņiem ir kas labāks, ko darīt šodien. Uh, Bet uh, viņa vārdā paudīšu dažus komentārus par šiem diviem atzinumu projektiem, un viņa komentāri ir pavisam lakoniski. Pirmkārt, Pabrika kungs tās pateikties eh, referentē Begins kundzei par uh, atzinumu projektu, par šo ar kā tik tehnisko jautājumu, un uh, viņš tās pateicies arī par teicamo svarbību šā atzinuma tapšanas gaitā. Principā viņš pozitīvi vērtēja nolīgumus ar Norvēģiju un Šveici, kas iemērā tās izmaiņas, ko ievieš GSP jeb VSP, tātad reforma 2010. gadā. Pabrīkums piekrīt referentē, ka mums ir jāatbalsta abi nolīgumi. Pirmkārtām tādēļ, ka tas dos iespēju Eiropas Sanībai, Norvēģijai un Šveicai adekvāti izmantot uh, jauno sistēmu, tātad uh, iesaucas pierādījumu sistēmu, ko sauc par REX, ko mēs jau dzirdējām, kas būtībā jau ir izmantojami jau arī tagad. Tādējādi mēs centamies, uh, tātad uh, ceram izvairīties no problēmu un tirsniecību. Turcijas sistēma kumulācijas, tie tad Turcijas iekļaušana kumulācijas sistēmā uzlabos tirsniecības starp pusēm, Norvēģiju, Eiropas Savienību, Šveici un Turciju. Ir labi zināms, ka Eiropas Savienības un Turcijas attiecības eh, nu, nav tās spožākās šobrīd. Tādēļ ir svarīgi saglabāt vismaz eh, nu, kaut kādu sadarbību un, un komunikācijas kanālus. Eh, un, Pat ja tas saistās ar tādiem gušteiniskiem jautājumiem kā šis. Tā kā mēs atbalstam šī atzinuma pieņemšanu un pateicamies referentē par teicamo darbu. Paldies! Paldies! paldies. Darantī kungs sociāldemokrātu vārdā. Paldies to eh, priekšstādētāji. Arī no mans puses eh, liels paldies referentei. Degins kungs ir teicami pastrādājusi ņemot vērā mūsu diskusijas par um, to, kā arī tie sarunas starp attiecīgajām valstīm, Eiropas Savienību, Norvēģiju un Šveici, attiecībā uz jauno VSP sistēmu un izcelsmes uh, noteikumiem valstīm, kas vēlas piedalīties VSP sistēmā, kas uh, garantē šīm valstīm preferenciālu attieksmi tātad to produktiem, nu, kā iegūst arī attīstības valsts jaunie. Ja Izcelsmes noteikumi BSP sistēmā stājās spēkā 17. gada janvārī. Nu, un doma šeit tāda, ka eksportētāji varēs eh, sniegt eh, garantijas tādā jaunā veidā, atbilstoši jaunam mehānismam. Ja neskaitā Turciju, ko arī pieminēja Deginas kundze, kurai jau ir šie juridiskie instrumenti, lai jaunās normas ieintegrētu savā, savā sistēmā, un tādēļ tā nav nepieciešams slēgt jaunu nolīgumu. Šī jaunā sistēma dos iespēju Eiropas Savienībai, Norvēģijai un Šveicei, kā arī Turcijai, nodrošināt um, labāku sistēmas darbību, nodrošināt to, ka VSP valstis izmanto savās pārstrādes sistēmās VSP iespējas, eksportējot uh, preces uz Eiropas Savienību. Protams, ar priekšnoteikumu, ka um, šīs preces uh, izceltnes valstīs ir, ir, uh, ir uh, adekvāti izstrādātas. Vēlos izmantot komisijas klātbūtni šeit priekšstādā, lai uzdot kādu jautājumu. Vakar mums bija ļoti interesanta um, diskusija viedokļu apmaiņa par uh, nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Un mēs no jautājumiem, par ko tika diskutēts, bija tieši izcelsmes noteikumi. Un vēlētos uzzināt, vai nākotnē komisija grasās veikt sarunas un noslēgt nolīgumu arī Lielbritāniju, līdzīgi tam, kā šie te lūk nolīgumi, par kuriem diskutējam šodien. Tātad, vai kas tāds tiek plānots arī attiecībā uz apvienoto karalisti? Ir, nu, svarīgi domājot par izcelsmes eh, noteikumiem, to eh, saulēcīgi apsvērt. Un šeit mēs runājam par eh, tā, līdzīgu schēmu, un līdz ar to es domāju, ka arī uz Lielbritāniju vajadzētu attiecināt līdzīgu sistēma, kā šī BSP sistēma, kas tiek attiecināta uz attīstības valstīm, un es ceru, ka parlaments man ir atbalstīs šajā mm, atzinumā. Paldies! Paldies! Citādi referenti nav ieradušies. Neviens cits eh, vārdu arī nav. Lūdzu, tāpēc eh, došu vārdu atkal komisijai. Vai jums ir kādi komentāri par to, kas nu pat eh, izskanēja? Paldies priekšsēdētāji. Nu, vēlos pateikties deputātiem par precīzu šo nolīgumu mērķu un būtības aprakstu. Izskanēja viens jautājums attiecībā uz nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un eh, apvienoto karalisti. Es, nu, kā mēs zinām, eh, ir runa par nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Eh, nākotnes tirsniecības jomā tiks apspriesta Eiropa padomē šodien un rīt. Nu, un pēc Eiropa padomas jau tad mēs vairāk zināsim par to, ko tad var sagaidīt no šīm attiecībām. Uh, Atkarībā no tā, vai mums būs brīvs izniecības nolīgums vai kāds, kāda cita sistēma, izcelsmes eh, noteikumi spēlēs atšķirīgu lomu. Nu, katrā ziņā paspasiem saprotams, ka, ja būs kāds preferenciāls izniecības nolīgums, nu tad eh, arī pirms tam jāvienojas par izcelsmes normām ar Liebetāniju un eh, Nu, nevaram izstīlēt tagad, kas notiks, bet uh, turpmāko pāris eh, dienu, nedēļu laiku, laikā jau būs lielāka skaidrība. Ja pēc uh, Eiropa padomus tad jau redzēsim. Paldies! Jā, interesanti. Nu, jā, interesantus uh, laikus piedzīvojam. Jā, tiecībā uz izsausmes uh, noteikumiem arī. Labi, paldies uh, visiem. Un nu, došu vēlreiz vārdu referentē Begins konsultants. Paldies, paldies priekšstādātāji! Paldies arī mans puses kolēģiem par um, komentāriem, par um, atbalstu. Nu, nekas daudz man te nav piebilstams, jo jautājums ir uh, tāds tehnisks. Un ņemot vērā arī um, laiku, nevēlas vēl garumā. Atzinumi tiks iesniegti um, plenārsēdē. Cerams, ka pārējie deputāti arī tos atbalstīs. Paldies! Paldies! Nu ko, tad uh, termiņš. Grozījuma iesniegšanai ir 4. aprīlis. Pūksteni 11 šoreiz. Šoreiz tātad pārmaiņas pēc uh, līdz 11. Iesniedzēt uh, tātad grozījums un nākamajā sanāksmē aprīlī tad arī būs izskatīsim. Nu, referents cer, ka tas notiks eh, maksimāli raiti, tad eh, vai pirmajā vai otrajā plenāra sēdē ar šī atzinuma arī varētu tikt pieņemti. Lielas paldies! Nu, tad pārslēdzamies uz nākamo darbkārtības punktu. Proti 15. Nu, diemžēl atbildīgais referents, kas eh, pārsim šo kādreiz punktu nav, ieradies. Un cerams, ka tuvākā laikā viņa, viņa ieradīsies. Pretējā gadījumā man te nāksies jums stāstīt anekdotas tagad. Vai arī varbūt paņemsim pavisam īsu pārtraukumu. 5 minūtes. So, beigas. Nu ko, pārtraukums galā. Varam turpināt un skatīt mūsu darba kārtības 15. punktu. Atzinums eh, no dēve komitejas eh, lauciņa pāredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunatīstības valstīs. Eh, runāsim tātad pār mežu, pār kokiem, esam par to jau daudz eh, sprieduši, tieši par mežiem, mežsaimniecību attīstības valstīs, eh, spriežot par brīvprātīgās eh, partnerības nolīgumiem FLEK. Ir tātad jau vairāki piemēri, kur, kur šīs valstis jau lab, labprāt un efektīvi izmanto FLEKT piedāvātās iespējas, un šeit mūsu mērķis ir viens um, iestāties uh, par, par uh, korektu palmeļas ieguvi, par uh, to, lai net, ne, ne, neietu plašumā mežu zaudēšana, izciršana un mm, šeit tagad ir tas jaunais priekšlikums pāriet kvalitatīvi jaunā līmenī uz GSP plus um, nosacījumiem. Mūsu referenti ir Arēna Marija un viņai arī dodu vārdu. Paldies! darbie kolēģi. Tik tiešām mēžu zaudēšana, mēžu degradācija, eh, nelegāla mēžu izciršana skar eh, vairākas valstis eh, visā pasaulē, citas starpā tādas, ar kurām Eiropas Savienībā ir ciešas tirznieciskas attiecības, un tieši tāpēc mūsu komiteja nāktos ar, ar pilnu nopietnību interesēties par notiekošo, iestāties par, par saprātīgu, ilgspējīgu saimniekošanu, uh, Uh, cīnīties pret uh, mežu, mežu zūdumu, pret biodaudzveidības zūdumu, uh, te plaukst un zeļu vardarbība, korupcija, cilvēki zaudē iztikas iespējas, tiek postīta vīde, nelegāla peļņas gūšana notiek un nu, tas viss eh, gala beigās ir, ir, ir naudas jautājums. Tas tiek viss pārdots, lai gūtu peļņu. Un Eiropas Savienība ir iestājusies eh, par ilgspējīgas attīstības eh, principiem, un ir šeit nu, reiz ir tā reize, kad, kad, kad varam uz tiem uzstāt. Eiropas Savienība kā, kā importētājs un attīstības valsts kā eksportētājs ir, ir mums līdzās, un mums jābūt viņiem līdzās. Uh, lai iestātos par caurskatāmāku un atbildīgāku dabas resursu apsaimniekošanu un ieguvuši, konkrēti šeit runājot par meža saimniecību, meža strādi, norādot uz, uz, uz, uz iespējām panākt tādu kvalitatīvu izrāvienu un, un, un standartu ieviešanu bet nepietiek ar, ar, ar uzmanības izrādīšanu. Eiropas kopiena tiesa savā atzinumā ir eh, norādījusi, vērtējot Eiropas Savienības Singapūras nolīgumu. Eiropas Savienībā ir tiesisks pienākums iestāties par eh, dzīves, eh, dabas un vīdes kvalitātes standārtu saglabāšanu, un tas ir attiecīgi jāatrunā arī mūsu tirznieciskos nolīgumos un, un jā E, aktualizē arī mūsu tirzniecīskajās attiecībās ar pasaules valstīm. Un tieši tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienības nostāja būtu maksimāli viendabīga e, mūsu tirzniecības attiecībās, mūsu investīciju politikā, mūsu cīņā ar korupciju. Un aizdītajās desmitgadēs Eiropas Savienība ir godam e, šai ziņā rīkojusies, iestājoties pret nelegālu mežu izciršanu, pret nelegālu iegūta meža tirgošanu, um, virzot flegt, slēdz jāveido divpusējas vienošanās, brīvprātīgas vienošanās, un šī ir mūsu iespēja nu, aizbilst, lai, lai, lai šīs, šīs vienošanās joprojām un arī nākotnē tiktu godam ievērotas tas ir nepieciešams, kā Eiropas parlaments jau uh, pagājuši gadu uh, norādīja savā atzinumā pār palmu eļu. Uh, mums nāktos izstrādāt visaptvarošu rīcības plānu ciņai ar mežu zaudēšanu un, un meža eh, degradāciju, eh, nākot klāt ar konkrētiem eh, priekšlikumiem, ieņemot kategorisku nostāju, proti nesadarboties ar, ar, ar, ar mm, nelegāli mežu iegūstošām valstīm un, un reģioniem, palīdzēt šo, šo problēmu risināšanā. Šobrīd 80 procentus mežu zuduma pasaulē eh, ģenerē tieši lauksaimnieciskā ekspansija, un arī šai ziņā mums ir jāspēj piedāvāt eh, nu, mežos, mūža mežos eh, dzīvojošiem cilvēkiem izdzīvošanas iespējas, tā lai vienīgā, vienīgā iespēja nebūtu izcirst mežu un, un sākt audzēt kultūra augus. Šeit ir nepieciešama visaptaroša glabāja pieeja un nostāja, lai par kādiem produktiem būtu runa par palmeļu, par, par soju, par, par eh, lielopu gāļu, um, lielopiem. Um, tas to visu nedrīkstam pirkt un pārdot eh, uz eh, savaļas dabas rēķina, ņemot vērā to, ka, piemēram, Malaizijā tieši paeļa ir, ir, ir numur viens mežu iznīcinātājs Āfrikā uh, tiek uh, palmeļai līdzās uh, ir, ir arī kaučuka ieguve, Brazīlijā tā ir, ir soja un, un lielo, lielo paudzēšana, um, kas ir tie lielākie vērā ņemam, ņemamākie mežu zuduma cēloņi. Un šeit Eh, mēs varam palīdzēt ar padomu, varam palīdzēt ar cīņu pret korupciju eh, Dienvidamerikas eh, valstīm, Bolīvijai, Paragvai, Argentīnai. Uh, Eh, kur eh, strauji izplatās eh, meža tātad izciršana, lai, lai audzētu lielopus, lai audzētu soju, un ir būtiski tātad, lai būtu tādas spēcīgas attiecīgas sadaļas mūsu, mūsu nolīgumā ar, ar Merkosur reģionu, piemēram, lai būtu striktas bargas sankcijas paredzētas arī. Uh, Un nesenā vienošanās starp Eiropas Savienību un Japānu arī norāda uz, uz būtiskiem, būtiskiem izaicinājumiem. Japāna ir pasaules ceturtais lielākais koksnes importētājs, un kā, kā tādai tā, tā nāktos daudz izvēlīgākai būt atsakoties pieņemt, tātad importēt nelegāli un, un neilgtspējīgi iegūtu, iegūtu koksni. Ir jābūt eh, caurskatāmai muitas sistēmai, kas ļauj eh, izķert eh, nelegāli iegūtu koksni, mm, pirms tā tiek pārdot. Un Eiropas Savienībai šeit ir, ir liela atbildība. Eiropas komisijas 13. gadā sagatavots pētījums norāda, ka mm, ilgus gadus Eiropas Savienība ir bijusi tā, kas, kas uzpērk, absorbē uh, Eh, to koksni, kas, eh, kas ir, ir iegūta neilgspējīgi, kas eh, principā nozīmē, ka paliek tukša vieta šo mežu, mežu vietā, lai varētu tikt audzēt lielopi, soja, iegūts kaučuks. Un mūsu komē, kom, tirzniecības un investīcija politikai ir, ir jā, tās ir aktīvāk jālieto kā, kā, kā ierocis ciņā ar šīm negatīvajām parādībām. Uh, Um, brīvās tirzniecības kontekstā ir, ir jānostiprina uh, mm, šādi, šādi līdzējoši instrumenti, kas, kas uh, stimulē un mudina uz, uz ilgspējīgu saimniekošanu. Un aicinu kolēģus uh, atbalstīt šo, šo atzinumu. Ceru, ka mums izdosies uh, um, vienoties par šo tekstu, neskatoties uz tiem uh, iespaidīgajiem spēkiem, kas, kas uh, šīs tendences uh, rada, un mēs varēsim mm, dot, dot savu ieguldījumu ilgspējīgā saimniekošanā. Paldies! Paldies! Vispirmām kārtām došu vārdu ēnām, pēc tam dēve referentam ēnas ETP Vasa uh, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, mani sauc Ruišs. Jūs manu uzvārdu izrunājat nedaudz citādāk, varbūt tādēļ uzreiz sevi neatpazinu. Gribēju pateikties Arēnas kundzei par šo ziņojumu. Tas ir patiesībā atzinums, atbildīgā komiteja ir cita. Es gribēju nedaudz uh, padalīties savās atziņās. Jāsaka, ka Eiropā ir tikai 4% no kopējās mežu platības, 96% atrodas citviet, un tur rodas problēmas, jo ļoti daudzās valstīs nelegāli un nekontrolēti tiek izcirsti meži. Jārunā par tirzniecības interesēm, par koksnes izmantošanu, bet neaizmirsīsim arī to, cik kaitīgu ietekmi tas atstāja uz klimatu kopīgas mežsaimniecības politikas nav, bet mēs varētu izstrādāt kopīgas vadlīnijas, lai kaut kā šo situāciju uzlabotu. Vajadzētu arī varbūt strādāt pie kopīgas stratēģijas, kas veltītu tieši meža saimniecībai. Tai ir jābūt ilgspējīgai, dabas resursi jāizmanto taupīgi un atbildīgi. Tāpat jāgarantē, lai meži tiktu apsaimniekoti ilgspējīgā veidā, uh, tad mēs šos resursus varēsim arī pietiekami labi izmantot. Ja runājam par starptautisko plāksni, domāju, ka flekt vajadzētu vienkāršot mūsu partnerību nolīgumos. Flekt pastāv jau kādus 15 gadus. Tas nozīmē eh, Tas ir saistīts ar tādu atbildīgu mežu resursu apsaimniekošanu, un tas noteikti būtu vienmēr jāpaturprātā arī mūsu tirdzniecības politikas ietvaros. Indonēzijā tika ieviestas konkrētas normas, kas stājās spēkā 2016. gada novembrī. Uh, Ir īpašas atļaujas jāizsniedz mēžu ciršanai. Eiropas Savienība patiešām varētu rādīt citām valstīm paraugu, ieviešot pilnīgu caurskatāmību meža saimniecībā, arī ANO par to vajadzētu runāt. Flekt noteikti ir galvenais instruments, lai cīnītos pret negodīgu un uh, nelegālu koksnes izstrādājumu tirdzniecību. Ir jānoslēdz arī partnerības nolīguma ar vairākām uh, valstīm, kam ir daudz uh, meža resursu, ir uh, jābūt arī labākai koordinācijai Eiropas Savienībā. Domājot arī par jauno stratēģijas laika posmu no 2018. līdz 2022. gadam, tirzniecības nolīgumos ir jābūt arī īpašiem, īpašām nodaļām, kas veltītas tieši meža saimniecībai un tās ilgtspējīgai piekopšanai. Gribēju arī pateikties Arīnas kundzei. Paldies! Thanks a lot, Mr. Ruash. Yeah, good. Um... Jā, ļoti labi. Paldies. Alde eh, vārdā Natija Garšu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī atzinuma autorei. Alde politiskās grupas vārdā vēlētos paust mūsu viedokli, jo nelegāla meža izciršana ir patiešām uh, Eh, liela problēma, tas arī eh, ietekmē klimata pārmaiņas. Tādēļ mums tam vajadzētu pievērsties. Protams, ka meži ir jāapsaimnieko ilgspējīgi. Un ir ļoti labi, ka eh, tirdzniecības sarunās ar trešajām valstīm mēs šo jautājumu vēlamies tematizēt tādas caurskatāmas piegādes ķēdes būtu jāievēro, bet ir jābūt arī patiešām īstenojamiem kritērijiem, īstenojamām normām, kas pēc tam ir arī garantējams ar visiem juridiskajiem instrumentiem nevajadzētu uztaisīt kaut kādu milzīgu pasākumu pakotni, ko neviens pēc tam nevar ievērot. Ir pirmām kārtām jāpievēršas vides standartu ievērošanai, ir jābūt arī marķējumam, kas ir labi izmantojams un uzreiz arī saprotams par citām normām mēs varētu vēl apspriesties. Bet patiešām ir jāparūpējas, lai tas viss būtu īstenojams arī no tiesiskā aspekta raugoties. Paldies eh, kolēģei, un es domāju, ka mēs varam noteikti daudz panākt šajā jomā. Paldies! Paldies! Jā, paldies! Zaļie goe nav pārstāvēti, ne? Ir gan. Jā, jā. Es aizstāju kolēģi Sančesu, kura šodien nevarēja ierasties, bet viņa man lūdza nodot jums ziņu. Uh, Tātad eh, Lola Sančesa vēlas pateikties referentai par sagatavoto dokumentu, kas ļoti pamatot un korekti norāda uz tiem galvenajiem apsvērumiem šai situācijā. Koksne, koksnes eh, starptautiskā tirzniecība, flekta, mm, ir, ir vērojama virzība Uh, īstajā labajā virzienā. Šeit mums ir jādara viss iespējamais, lai sekmētu un, un, un stimulētu ilgspējīgas saimniekošanas metodas. Un mēžu mm, uh, zaudē, zaudēšanas tempi pasaulē ir, ir šausminoši. Uh, tas viss bojā globālo vīdi, dzīvo dabu. Un tāpēc ir būtiski mums prasīt, lai flekta rīcības plāns tiktu pieņemts. Uh, un uh, tas ir arī jādara uh, nekavējoši, uh, cīnoties pret necārskatāmību, dažādu nelegālu, puslegālu darījumu un operāciju iespējamību. Un šai cīņā jāiesaista visa starptautiskā sabiedrība. Lala Fasītro īpaši mani uztrauc tas, ka ļoti bieži uh, nenotiek pietiekami e, intensīvas un aktīvas un nopietnas konsultācijas ar, ar vietējiem ļaudīm, uh, kas dzīvo mežu, mežu reģionos un, un meži tiek izcirsti uh, bez, bez viņu zināšanas un piekrišanas. Šeit ir līdz ar to pamats runāt par pilsoniskā sektora, nevalstiskā sektora spēcināšanu un mēs šai ziņā esam pareizi nopozicionējušies, bet ir nepieciešama turpmāka darbība. Lola pasvītro, ka ir gatava uh, darīt uh, visu iespējamo, lai šis atzinums tiktu arī apstiprināts. Paldies! Tagad uh, Deve vārdā galvenā referente. Jā, paldies! Jā, man ir paties prieks, ka ne tikai mēs, bet arī jūs un arī vides komiteja ir lēmusi, ka šis jautājums ir pelnījis atsevišķu atzinumu. Ir tīpaši mūsu sadarbība ar vides komiteju ir bijusi ārkārtīgi sekmīga par pamatu ņemot tieši 54. pantu un tā rezultātā mm, nu, ir, ir mums bijusi tāda laba efektīva darba dalīšana. Uh, bet tieši jūs, uh, Startautiskās tirdzniecības jautājumu komiteja, varat, varat no, salikt tos īstos akcentus uh, mm, šajā pašiniciatīvas atzinumā. Uh, ir īstais brīdis to darīt, nu pat, nu pat burtiski, ko, tātad ir, ir, ir parlaments aicinājis komisiju izstrādāt rīcības plānu cīņai ar mežu zaudēšanu, tātad eh, meža zudumu, un mm, komisija ir tātad veikusi pētījumu, un eh, no tā jau ir eh, nojaušams no šī ekonomiskā pamatojuma, ko komisija pagājušajā piekdien izdeva, ka mm, principā ir vairāki scenāriji iespējamai cīņai ar mežu degradāciju, mežu zudumu, mežu izciršanu, un eh, šīs rekomendācijas, kas ko komisija atzīst par tām efektīvākajām, eh, ļoti jauki iekļaujas starptautiskās tirdzniecības jautājumu komitejas kompetencē, jo šeit ir runa par tādiem eh, elementiem kā, kā, kā pienācīgas rūpības, due diligence mehānismi starptautiskajā tirdzniecībā un tā tālāk. Un tas, ko piedāvā kolēģi Marija Arēna, mm, arī viss ir ļoti korekti un, un pamatoti Un, nu, mums tik tiešām ir, ir, ir, ir gods, kam gods jāuzslavē līdzinājā flekta uh, brīvprātīgo nolīgumu uh, prakse. Uh, tas, tas ir, tā ir tāda tendence, kas ir pelnījusi atbalstu un šķiet ir 60 šādi brīvprātīgi eh, partnerības nolīgumi ir jau noslēgti. Eh, partneru valstis eh, ir tiešām bieži vien ļoti trūcīgas, tam nav resursu, tam nav administratīvo finanšu resursu, lai mm, to varētu atļauties, un, un tāpēc tam ir nepieciešams atbalsts darbība mm, ilgspējīgu piegādes ķēžu jomā arī, arī ir, ir ļoti būtiska. Meša, pasaules meži, tā ir mūsu viena no lielākajām bagātībām. Uh, Un tas principā ir, ir, ir bezgalīgs atjaunīgs resurss, kas var nodrošināt iztiku un, un visu nepieciešamo daudzām, daudzām pasaules valstīm. Vienkārši ir jāsaimnieko ilgspējīgi, ir jārada ilgspējīgas darba vietas tiem cilvēkiem, kas, kas, kas, kas dzīvo Eh, meža maliņā, eh, un, un, un tas arī nostādītu daudzus pasaules reģionus un valsts uz attīstības ceļa, eh, milzīgas plantācijas, tāda totāla meža izciršana, degradē vidi, un beigās visiem ir, ir, ir, ir, ir sliktāk. Un, uh, um, tik tiešām ir vērts šeit pievērst pastiprināt uzmanību tam, kā iesaistīt uh, vietējo sabiedrību, vietējos ļaudis, um, uh, norādot uz to, ka ir iespējams dzīvot un strādāt ilgspējīgāk, nevis vienkārši visu nopostīt un pārdot. Uh, pasaules meži tiešām ir, ir, ir um, apdraudēti, uh, joprojām nevaram uh, sacīt, ka, ka to, to apsaimniekošana ir ilgspējīga. Uh, tieši pārvaldības tādas saimniecības uh, vadības aspekti uh, ir, ir, ir īpaši jā, jā, jāpārunā visaugstākajā līmenī starptautiskos tirsniecības nolīgumos par to ir jārunā un mums tas ir jāprasa. Un nu, kad, kad esam tagad redzējuši, kādu troksni ir sacēlušas palmeļu ražojošās valstis, uh, reaģējot uz, uz, uz, uz mūsu uh, žestiem, uz mūsu rezolūcijām. Šeit ir, ir būtiski tagad runāt ar, ar, ar mūsu partneriem, ar kuriem ir brīvas tirzniecības nolīguma un vienošanās. Uh, norādīt viņiem, ka palmeļa tā nav nākotne, tā nav izēja, uh, ka, ka ir iespējams uh, strādāt ilgspējīgi, um, saimniekot ilgspējīgi, saudzējot mežu. Um, Mm, laba pārtikusi dzīve un, un, un, un, un mežs, tās nav savstarpēji iz, izslēdzošas vērtības. Un ceram, ka šeit parlamentā trīs komiteju sadarbībā un, un, un, un pārziņā taps lielisks atzinums, kas, kas kalpos komisijai par, par tādu labu, labu stūrakmeni tālāk priekšlikumu izstrādē. Paldies! Paldies, Ima! Jā, paldies, apsveic arī referenti, arī arēnu. Tiešām lielisks atzinums. Es vēlētos pievērsties tam, ko Alda pārstāvis norādīja, cik būtiski ir, ir, ir gādāt par visu šo norunu un principu pāraudzību un tālāku, tālāku šo pēcdarbu. Es runāju par certifikāciju, par produkcijas partiju izsakošanu un manā ieskatā nepietiek vienkārši tā vērot, kā, kā viss notiek pats par sevi, kā uzņēmumi, mež, mež, mežastrādes uzņēmumi iegūst certifikātus, izcērt mežu, pārdot to. Arī pašam mežam ir, ir, ir, ir jābūt certificētam. Tā kā tas, ka beigās jau uz gatavas koksnes partijas ir, ir kaut kādi certifikāti, tas nenozīmē, ka šī koksne ir iegūta legāli un korekti. Paldies! Paldies! Došu vārdu komisijas pārstāvēju Madlēnai. Mēs esam sēni paziņas. Um, kā tev šķiet, vai tev ir nepieciešams vispār kāds parlamenta padoms vai norādes? Paldies! Um, nu, cienījamie deputāti, paldies par iespēju jūs uzrunāt. Eh, paldies Sārēnas kundzē par sagatavotu atzinumu. Es ar interesi uzklausīju arī, arī ēnu sacīto. Eh, jūs visi kā viens pasvītrojāt eh, to, cik meži ir svarīgi, cik būtiski par tiem rūpēties caur starptautiskās tirzniecības regulēšanu. Un, uh, Mm, Eiropas Savienība, kā eh, importētā, eksportē eh, meža, meža produkciju, un mēs varam, varam spēlēt pasaulē tādu pozitīvu lomu, mēs varam savu ietekmi izmantot, lai, lai eh, pavilktu līdzi pasauli uz tādas ilgspējīgākas takas, caur flegt, piemēram. Un tik tiešām aizdītajos gados ir, ir bijuši panākumi cīņā ar nelegālu meža strādi. Uh, nelegāli iegūtas koksnes tirgošanu. Šeit aktuāli ir arī citas konvencija, arī, arī citu starptautisku konvenciju attiecīgas sadaļas. Uh, Un eh, tagad eh, starptautiskajā tirzniecībā ienāks tādas, kate, tādas kategorijas kā riska, kategor, riska grupas, eh, meža izcelsmes produkti, kuriem tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Šādām precēm tiks izvirzītas pastiprinātas due diligence prasības. Uh, Um, dažādiem šķiedras produktiem, un savulaik, uh, ja ar jūsu atbalstu būs uh, lielajiem ES importējošiem uzņēmumiem būs pienākums uh, savās, savos gada pārskatos atspoguļot to, cik, cik ilgspējīgu produkciju tie izmanto, importē. Un identificējot tās jomas, kur uh, es eh, starptautiskā politika kaut kādā vai tādā vai citādā mērā var ietekmēt tirdzspējīgu izaugsmi citās pasaules valstīs, ir būtiski, tos visus formulēt eh, kā mm, tādus atsevišķus Eiropas instrumentus, tā lai varētu konkrēti censties kādas, kādas lietas un jautājumus uzlabot. Dēve komitejas pārstāve runāja par nesen veiktiem, eh, veiktu, veikto pētījumu, ir arī vairāk neatkarīgi pētījumi eh, sagatavoti par, par mežu zudumu. Uh, un tie, uh, nu, protams, protams, ir to konsult, atspoguļo to konsultantu viedokli, uh, Eh, mēs to, bet mēs tos ņemam vērā visus kā vienu, eh, domājot par eh, potenciāliem turpmākiem soļiem, ko Eiropas Savienība varētu spērt šajā sakarā. Un visbeidzot atzīmējam vairākus tādus momentus, kas ir tehniskāka līmeņa, tā kā par tiem aicinu interesantus ar mums aprunāties divpusēji. Paldies! Paldies, runājot par flekt, vai jūs varētu ilustrēt savu izklāstu ar kādiem skaitļiem, cik daudz valstu izmanto flekt? Kāda ir jūsu gūtā pieredze? Um, I will pass on the floor because I'm from DG Trade. Es esmu no Tirzniecības ģenerāla direkcijas, došu vārdu kolēģim. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar DEFCO ģenerāla direkciju, tādēļ tagad došu vārdu kolēģei. Paldies, labrīt! Esmu Marija Barta no eh, DEFCO ģenerāldirekcijas. Ja pareizi sapratu jautājumu, jūs vaicājāt, cik daudz valstis jau izmanto flekta eksportējot koksni. Es varu pieminēt tikai vienu valsti - Indonēziju. Tā izskanēja arī deputātu runās 14 mēnešu laikā, jau gandrīz 40 tūkstoši atļauju ir tikušas piešķirtas aptuveni miljārda dolāru vērtībā. Mēs uh, lēšam, ka arī gana drīz flekt atļauju valstu grupai pievienosies. Varbūt tas nenotiks uh, šogad, bet ceram, ka nākamgad ganai arī tiks šāda atļauja piešķirta. Paldies! Varbūt jūs varētu nedaudz uh, ilustrēt problēmas, kādēļ tas prasa vispār tik daudz laika. Labs jautājums. Protams, eh, visu problēmu izskaidrošana eh, prasa laiku. 2009. gadā mēs ar Ganu jau eh, sarunas par to Turpinājām, Indonēzija sāka flekt īstenot daudz vēlāk, ir tagad deviņas valstis, kas mēģina arī ilgspējīgs pasākums ieviest. Dienvidu Austrum Āzijā, Āfrikā un Latīņa Amerikā arī valsts jau izteikušas interesi par šo sistēmu flekt un citi principi neatiec tikai uz tirzniecību, bet arī uz pārvaldību. Un, protams, ka šīs valsts nevienmēr uh, Eh, piedzīvot tos vienkāršākos apstākļus. Mēs vēlamies uzlabot pārvaldību, pārskatu atbildību, kas eh, īstenībā arī ir minēts ziņojumā. Protams, eh, tas valstīs esošā politiskā situācija nevienmēr nāk par labu šādai sistēmai. Mēs tagad strādājam arī pie vienošanās ar Kongo Demokrātisko republiku, kur bieži vien koksne tiek iegūta konfliktu plosītos reģionos. Mēs vēlamies uh, eh, tiešām parūpēties, lai tur arī būtu iespējama kaut kāda pārvildība, bet tas prasīs ļoti ilgu laiku pirms vispār uh, no KDR varēs ieviest ar flekt uh, sistēmu marķētu koksni. Ir gandrīz neiespējami šajās valstīs kaut ko panākt ātri. Tagad mēs strādājam pie darba um, plāna, lai varētu rīcības plānu īstenot. Un ceru, ka mēs jau līdz gada beigām parlamentam varēsim ko jaunu piedāvāt. Paldies! Varbūt komisija varētu nedaudz vairāk pastāstīt par ES rīcību Malāizijas un Indonēzijas kontekstā, ņemot vērā Eiropas parlamenta lēmumu, ko pieminēja Haidī Hautala. Mežu izciršana nav vienkārši jautājums, tas ir ārkārtīgi daudz slāņains. Uh, Tādēļ komisija ir arī uh, īstenošanas uh, iespējamības pētījumus veikusi, bet uh, tie joprojām nav pabeigti. Mēs uh, gribam, pateicoties iegūtajam, uh, iegūtajai informācijai, labāk pārdomāt savas stratēģijas, savas vadlīnijas, Protams, Indonāzijā ir liels problēmas ar meža platības samazināšanos, ir jāvēršas pret nelegālu izciršanu. tā ir mūsu galvenā prioritāte, bet tas ir ļoti politiski karsts jautājums nevien Malaizijā un Indonēzijā, bet arī vēl tālāk Latīņamerikā, Brazīlijā. Jā, jums taisnība. Tas patiešām ir ārkārtīgi karsts jautājums. Šolca kungs un tad Haidī Hautala. Paldies komisijai par papildus paskaidrojumiem. Tas liek uzdot jautājumu cik lielā mērā šis pārvaldības jautājums, ko pieminējāt, tiek pieminēts uh, vedot sarunas par FTA, jeb brīvās tirzniecības nolīgumiem. Vai uh, te var pieminēt arī Merkozūru vienošanos, vai uh, ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu varētu arī um, integrēt sarunu procesā, nevis tikai līgumā kā nodaļu, bet arī runājot ar mūsu partneriem par um, galvenajiem pārbaudījumiem un arī pienākumiem. Krievijas federācijā arī ir lielas um, mežu teritorijas, mēs flekta instrumentu varētu izmantot, lai cilvēks arī labāk informētu par problēmu raksturu. Hautals kundze, paldies komisijai par šo izklāstu. Man ir papildus jautājumi. Jūs visai pamatoti teicāt, ka mūsu rīcībā jau ir konkrēti instrumenti, tos var izmantot. Man ir radies tāds priekšstats, ka pārvaldība, domājot par netiešu zemes izmantošanu, netiek pilnībā uh, ņemta vērā, gatavojot šos instrumentus, vai uh, mans iespējas ir pareizs, un vai mēs vispār kaut ko varam darīt lietas labā. Un vai jūs uzskatāt, ka šie partnerības nolīgumi patiešām palīdz radīt ilgspējīgas darba vietas uh, attiecīgās valstīs? Paldies! Lūdzu, jūs varat atbildēt. Jā, Patiešām mums ir jāpaveic savs darbs. Pirmais jautājums. Es nevarēšu ātri atbildēt. Mums patiešām ir jāved sarunas ar valstīm, ar mūsu partneriem, ir jārunā arī par zemes apsaimniekošanas veidiem. Tas ir ilgtermiņa process, diskusijas turpinās. Mēs arī uh, vedam sarunas par palmu eļu. Indonēzijā un Malaizijā tiek, uh, protams, arī apspriesti šie tirzniecības jautājumi, galvenie tirzniecības izaicinājumi Bet, ja mēs, piemēram, pieminēsim palmēļu, tas varbūt būs nedaudz diskriminējuši attiecībā salīdzināmā ar citām valstīm. Protams, vajadzēs atrast kaut kādu risinājumu, ņemot vērā Indonēzijas palmu eļas eh, rūpalu, ir eh, jābūt patiešām eh, tādam visaptverošam risinājumam. Marija, jūs vēlējāties par pārvaldību vēl dažus vārdus piebilst, lūdzu. Paldies! Trīs jautājumi par VPA. Pārvaldība ir viens no svarīgākajiem flekta eh, rīcības eh, plāna ietvariem. Mums ir eh, jāparūpēs arī par atļauju izsniegšanas procesa gludu norisi pārvaldība, pārskata atbildība, iekļaušana, cīņa pret korupciju. Tie ir ārkārtīgi svarīgi elementi kuru īstenošanā mēs sadarbojamies ar savām uh, partneru valstīm. Protams, ir jāņem vērā daudz dažādu aspekti - ilgspējīga tirgus, ilgspējīga meža apsaimniekošana. Ir jāizveido dialogs ar trešajām valstīm, bet, protams, arī valstīs ir jāveic ļoti daudz informatīvā darba. Uh, jāinformē sabiedrība par notiekošo, un mēs esam arī pieredzējuši jau pirmos soļus progresa virzienā. Sarunu laikā ar Hondurasu un Gvijānu mēs vienojāmies par to, ka nediskriminācijas princips tiks iekļauts VPA, runājot arī par atšķirīgajām ieinteresētajām pusēm, arī pamatiedzīvotājiem, pamatiedzīvotāju grupām Gvijānā. Protams, arī lauksaimniecības zemes apsaimniekošana ir svarīgs temats. Tika ieviests mehānisms, ar kura palīdzību valdība, pamatiedzīvotāji un arī citas iedzīvotāju grupas varēs par šiem jautājumiem diskutēt. Mēs VPA izmantojam, lai varētu arī rosināt diskusijas, lai varētu pieņemt uh, arī lēmumus, labākus lēmumus valdības attiecīgajās valstīs, bet, protams, visu nav iespējams atrisināt ātri. Paldies tagad referentes kundze, paldies! Es jau domāju, ka šīs debates ļoti labi ilustrēja, cik daudzslāņaini sarežģīti ir šī uh, mežu izciršanas problēma. Es gribēju teikt, ka meža izciršana nav saistīta tikai ar koksnes tirzniecību. Protams, tas arī ir ļoti svarīgs aspekts, ir ļoti liels apjoms koksnes, kas tiek tirgots nelikumīgi. Tādēļ ir jāpārbauda regulējums, jāpārbauda, kā tas tiek piemērots, un ir jābūt arī pavadošajiem pasākumiem, tādiem kā flekt vai arī brīvprātīgai partnerībai. Ja mēs runājam par nelegālo koksnes eksportu, patiešām ir jābūt stiprākai likumdošanai. Žēl, ka nav klāt neviena no taksudu, jo nelegālā tirzniecība ir liela problēma tādēļ, ka, piemēram, arī Eiropas Savienībā nav pietiekami labu kontroļu, kas tad nonāk šeit, kas nonāk mūsu teritorijā. Uh, Līkumdošana, Kimberlīs process attiecībā uz dimantiem. Uh, tur ir viss daudz sarežģītāk, jo, piemēram, nu, mazu dimantu šādu akmenīti jūs viegli varat kaut kur noslēpt, bet, piemēram, koksne Es pati nāku no Beļģijas, koksne, kas nonāk uh, ostās, uh, Antverpenes ostā šie konteineri ar milzīgiem koku stumbriem. Tad, kad tas nonāk uh, Eiropā, nu, kā tad jūs varat to paslēpt? Ja tik daudz nelegāli iegūtas koksnes nonāk Eiropā ar viltotiem dokumentiem, vai tad ir neiespējami to izkontrolēt? va, ir iespējams kontrolēt migrantus, bet nav iespējams tāpat laikā uh, kontrolēt to koksni, kas nonāk mūsu teritorijā. Mums ir patiešām uh, jāveic labāks robežu kontrols arī šajā jomā. Tika runāts arī par tirzniecību, par uh, netiešajām uh, tirzniecības sekām uz koku, uh, uz mežu situāciju. Uh, Arī lauksaimniecība tika pieminēta, neaizmirsīsim palmu eļas ražošanu, arī sojas un, um, piemēram, intensīvo lopkopību. Tirzniecības nolīgumi, par kuriem mēs vedām sarunas un kurus pēc tam parakstām, ir ļoti interesanti tādi veiksmīgi instrumenti, lai mēs varētu cīnīties pret mežu izciršanu. Ja, piemēram, tiek izveidoti instrumenti, lai palīdzētu izveidot labāku pārvaldību eh, šajās valstīs, lai varētu labāk arī aizstāvēt pamatiedzīvotāju intereses. Bet tad, kad tiek, eh, piemēram, noslēgti šādi līgumi, citreiz tas rada situāciju, ka cilvēki labprātāk pārdod sev piedarošos zemes īpašums, lai tur varētu sastādīt palmas un nesko citu, nekā ir ieinteresēti paši šo zemi apstrādāt. Uh, Mums tas, protams, ir jāpārdomā tad, kad slēdzam nolīgums ar šīm valstīm. Ilgtspējības nodaļai līdz ar to mūsu tirzniecības līgumos ir jābūt obligātai. Atcerēsimies ES tiesas spriedumu par Singapūru, kurā tika atrunāts, ka Eiropas Savienībai obligāti ir jākļauj ilgspējīgas uh, attīstības nodaļa savos līgumos un ir iespējams uh, izbeigt līguma darbību, ja viena no pusēm neievēro tajā atrunāto. Mēs te runājam par tiesiskumu, pat ne e, politiskiem aspektiem. Ir Eiropas Savienības tiesas spriedums, uz ko atsaukties. Es vēlētos, lai mēs, e, politiķi, patiešām e, cienītu Eiropas Savienības tiesas spriedums un ievērotu tajos teikto. Protams, ir arī daudz eh, brīvprātīgu brīvprātīgu normu, ko var izmantot, eh, bet ir arī lielie eh, uzņēmumi, multinacionālie uzņēmumi, kas apņēmās eh, atklāt, eh, no kurienes nāk tā palmu eļļa, eh, kas tiek izmantota ražojot viņu produktus. Ir paredzēts visu šo valstu sarakstu Eh, publicēt līdz 2020. gadam. Es varu pieminēt milzīgus uzņēmumus - Coca-Cola, Johnson Johnson un citus, un šie uzņēmumi teica, ka tie gan neatklās, no kurienes nāk tā palmeļa, ko viņi izmanto savā ražošanā. Tad, kad ir šie lielie multinacionālie uzņēmumi, uh, kas atklāti atļaus pateikt, ka šo informāciju neatklās, tad mums ir jāievieš ierobežojošāki pasākumi, lai ņemtu vērā mūsu pilsoņus, kas vēlas zināt, no kurienes nāk šī palma eļļa, un, protams, ir arī jāciena tie, kas ir gatavi ilgspējīgas attīstības principus ievērot. Paldies! Uh, visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 23. martam pulkstens 13. Par atzinumu balsosim nākamajā sēdē aprīļa mēnesī. Tagad ķeramies pie 16. darba kārtības punkta un pirms sākam balsot. Gribēju apsveikt Anniku Grīni, kas vakar ieguva balvu gada parlamentārietis tirzniecības nodaļā. Sveicu tevi, Annika, ar šo balvu. So, uh, first vote. Un pirmais balsojums sastībā ar diskusijām, kas mums bija rīta cēlēnā. Beginas kundzes uh, atzinums. Pirms sākam oficiālo balsošanu. Uh, notestēsim, pārliecināsimies, ka aparatūra strādā, ka jūsu balsošanas eh, kartiņas eh, arī ir eh, līdz jums paņemšos un izstrādā. Tātad kontrolbalsojums. And the vote is... Beidzam balsot. Viss kārtībā? Nu tad tagad balsojam. Tātad 16. darba kārtības eh, punkts. Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņā starp Eiropas Savienību un Norvēģiju. Referenti beigien sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam. 17. punkts. Labi pazīstamais um, mutiskais jautājums komisijai par tātad um, ierobežojušiem, ierobežojušiem pasākumiem attiecībā uz Krīmu un Sevastopolu. Sākam, Lasven! Beidzam balsot. Pieņems. Tālāk 18. apkārtīs punkts. Un pirmais eh, atzinums, ko sagatavojas mūsu jaunā kolēģa Sīgā Tainēna par eh, Eiropas atom enerģijas eh, kopienu. Viņa pat arī nu pat kā ir ieradusies. Tā kā Bet labi, ka viņi varēs redzēt, nobalsot pat par savu ziņojumu. Atzinumu, respektīvi. Teicam, tad nu balsojam. Beidzam balsot. Atzinums pieņems un sirsnīgi sveicam referenti. Nu, tik tā, nu tad eh, mūsu balsošanas eh, cēliens ļoti tāds eh, ātrs un raids. Tagad paņemsim īstu pārtraukumu līdz ierodas komisārs kundze. Viņi ir piezemējusies eh, Briselē, patiešām no Vašingtonas, un eh, pavisam drīz arī ieradīsies šeit. Tā kā 10-15 minūšu pārtraukumiņš.

So, ladies and Nu, labi, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Pārtraukums galā. Nu, nē, nu, pat ir ieradusies. Tīri friši izskatīga tāda komisārs kundze, skatoties uz pārdojumu pār atlantīgas okeāniem, izskatās tīri atpūtusies Cecilija Malmstrēmas kundze. Uh, Un sākam 19. darbkārtības punktu struktūrētais dialogs ar komisiju šajā gadījumā. Tad, tad šajā gadījumā jau ir ieradusies par tiesniecību atbildīgā komisāri. Un uzklausīsim viņas darba programmu 18. gadam. Un, protams, uzklausīsim arī tādu aktuālu informāciju, par ko spriedām mūsu iepriekšējās sanāksmēs, nu, piemēram, slavenais, labzināmies jautājums par tarifiem ar ASV un nu, vairāk citi jautājumi. Un nu, nekavēties tad dod vārdu Malstrēms kundzei kādām 15-20 minūtēm. Paldies priekšsētājiem, tā kā esam bērni, dāmas un kungi, labu rītu, jā. Tātad es vienosies šeit struktūrētā dialoga ietvaros, lai runātu ar jums par to, kas tad ir noticis pēdējā laikā. Un, un jāsaka, ka gads ir bijis tiešām notikumiem bagāts tirdzniecības jomām ir noslēgti vairāk ambiciozi uh, tirsniecības nolīgumu, esam guvuši uzvaru vairākās cīņās pret protekcionismu, šo tur arī zaudējuši, gan jāatzīmē. Kopumā gads uh, Eiropas tirsniecībai bijis tīri labs. Pastāstīšu, ko mēs esam darījuši, ko plānojam darīt, nu, un tad arī gaidu jūsu jautājumus. Esam noslēguši visaptvarošo nolīgumu ar Kanādu, tas ir provizoriski piemērojums, mūsu ambiciozākais tirsniecības līgums jebkad, jo tagad redzam arī iegūmus. Nu, nodevs ir samazināts, patērētāja cenas kritušās, savukārt standarti ir saglabāti. Un tikai pirms, eh, pēc pāris mēnešiem, pēc eh, Kanādas nolīguma stāšanās eh, spēkā, pabeidzām sarunas ar Japānu. Un mm, arī šī nolīguma potenciāls ir neaptverams. Japāna ir sastais lielākais tirdzniecības partneris ar Eiropas Savienību un viens no lielākajiem ekonomikas partneriem pasaulē. Singapūra un Vietnama ir nākamie sarakstā. Un visu laiku paturēt prātā, ka visi šie tirsniecības nolīgumi nav tikai ekonomiski rakstura nolīgumi. Tie ir um, instrumenti, ar kuriem veidojam strateģiskas alianses, lai um, uh, pieteiktos globalizācijas procesos, lai aizsargātu brīvo tirsniecību un vienotos par uh, vienotiem spēles noteikumiem, kas būtu godīgi un ko ievērot visi. Šie nolīgumi nav vecā tipa nolīgumi, tie ir pēc tam cita rakstura instrumenti, kas atspoguļo arī mūsu vērtības. Gadu gaitā OECD ministru sanāksmi, tātad Davos sanāksmēm, sanāksmēs, respektīvi, ir pasākumi, kur sanāk kopā partneri, lai aizstāvētu atklātu un uz noteikumiem balstītu tirzniecību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi pēc, eh, pēc PTO ministru sanāksmes izgāšanās Buenos Airesā, par ko vēl parunāšu. Šī te daudzpusējā sistēma nu, tā īsti nestrādā un strādājam kopā ar mūsu strateģiskiem partneriem, lai domāju, panāktu to, ka tā darbojas. Un nu, šeit esam pašā avangardā. Kas vēl? Meksikas un Singapūras nolīgums par to savu atzinumu sniegus Eiropas tiesa. Tagad mums jāveic analīze kopā ar jums par vispārīgo preferenču sistēmu. Esam spēruši platus soļus ar caurskatāmības virzienā kopš uh, oktobra. Pilnībā policējiem visas uh, sarunu direktīvas, uh, divu projektus, respektīvi nosūtam tos dalību valstīm un jums, lai šie sarunu procesi iesādās pēc iespējas ātrāk. Un tā tiktu iesaistīt arī visi iespējamie partneri un aicinam arī uh, padomu publicēt viņiem tās uh, sarunu direktīvas. Informējam uh, sabiedrību par to, kā tiek um, gatavot un publicēt tiesību akti un citi informatīvi materiāli. Konsultējamies ar partneriem, pilsonisko sabiedrību. Jautājumā par CETA, piemēram, mums ir pilsoniskās sabiedrības konsultīvā grupa pirms līguma noslēgšanas, un nu, tas ir labs piemērs tam, kā vārdi izpaužas darbos. Nu, kas tad tālāk? Brīvās tirsniecības nolīguma. Kanādas nolīgums ir, nu, tā teikt, iezīmēts, nokartēts, jomas, kurās tas jāizteno, izveidots institucionālais satvers, ir uh, uzlabotas ilgspējīgas attīstības normas, šeit jau pirmās uh, sanāksmes mums bijušas. Un tā, tā nākamais solis ir jaunā investīciju strīdu tiesa. Nacionāla ratifikācija, protams, būs garš process. Nu, bet, eh, ja jūs arī no savas puses strādāsiet plecu, tad jau iesrātāk. Tāpat arī eh, Japānas līgums ir pabeigts. Komisija to eh, pieņems un pārstāvotīs jums 17. aprīlī. Tas notiks. Tātad pēc tam būs jūsu laukuma pusē, un cerams, ka jūs arī varēsiet emocionāli raidīt strādāt, tikpat tā raidīt kā mēs. Darījums ar Meksiku un Merkusuru, kas mums joprojām prioritāte, arī tepat aiz stūra sarunas eh, rit uz priekšu pilnā sparā. Protams, eh, ātruma dēļ kvalitāti jau nezaudēsim. Bet kopā ar kopējiem spēkiem ar jūsu palīdzību cerams, ka arī šie nolīgumi tuvākajos eh, mēnešos tiks pabeigti. Nākamais sarakstā Austrālija un Jaunzēlande. Padomē arī eh, sarunas par eh, tātad, šī mandāta eh, saturu un, un, un, un cerams, ka jau līdz vasarai varēsim uzsākt sarunas ar šīm valstīm. Sēdējam pie tā, lai piemērot mūsu attiecības ar Ķīnu, kas ir visai sarežģīts, kā jūs ziniet. Mūsu otrais lielākais izniecības partneris, bet nu, mums ir diezgan atšķirīgi viedokļi par ekonomiku, par politiku. Un ekonomika ar uh, Ķīnas īpatnībām, ne allaž uh, sekmē brīvā tirgus atvēršanu un ievērošanu, un nevienmēr arī tāpat arī sekmē mm, līdzsaistīgus tās notiekumu ievērošanu. Tagad turpināsim strādāt pie Eiropas saimnības un Ķīnas stratēģijas par investīcijām, par apusējību, par, par līdzsaistību, par uh, um, pārprodukciju, par piekļuvu tirgumu. Tas viss būs mūsu uzmanības epicentrā, turpinot sarunas ar Ķīnu. Mums ir trīspusējā sadarbība ar starp tātad ASV, Eiropu un Japānu. Un arī pirms pāris stundām nu, pat uh, piezemējos, tad atlidoju no Vašingtonas. Nu, šī jauna administrācija iezīmē būtiskas izmaiņas tirdzniecības politikā. Diemžēl viņi vairs nepiedalās PTO procesos, viņi bloķē jaunu tiesnešu iecelšanu, kas uh, apdraud visu šo daudzpusējo tiesniecības regulējumu sistēmu. ASV administrācija netik daudz koncentrējas uz transatlantiskajām attiecībām kā uz attiecībām starp ASV un Ķīnu. Un tirdzniecības eh, aizsardzības instrumenti tiek izmantot aizvien agresīvāk, bet neskatoties uz šo sarežģīto kontekstu, esam bijuši gatavi konstruktīvām sarunām ar ASV, un to arī darām. Vismaz atsevišķās kopienu tieši jomās, nu, piemēram, šīs trīspusējās sarunas par pārprodukcijas eh, noregulēšanu. 8. martā, kā es vien Trumpa kungs, tāds kā ir paziņojumi par tarifu ieviešanu tērodam un alumīnijam. to pamatojot, eh, argumentējot ar valsts drošības apsvērumiem. Mēs eh, no sākta galā esam uzsvērjuši, ka tas nav adekvāts arguments, tas nav savietojams ar PTO spēles noteikumiem. Un, Mājas eh, e jau noteikti nevajadzētu uzlikt šo, šīs sankcijas, šos tarifus. Mēs esam draugi, partneri, un mēs taču nekādas draudus ASV nacionālajā drošībā nesastādām. Nu, un intensīvi smagi esam kopā strādājuši ar ASV e partneriem ar um, um vēstnieku Lighthauseru un, uh, un tās teikt tā Rosu. Pirms pāris nedēļām tikāmies ar Japāņiem, kuri vienojāmies par to, kā risināt pārprodukcijas jautājumu. Pirmkārt, tas attiecas uz Ķīnu, un kur mēs uh, nu, esam argumentējuši, mēģinājuši pārliecināt amerikāņus, ka mēs jau nesam uh, uh šīs pārprodukcijas cēlonis. Cēlonis slēpjas Ķīnā. Uh, Un arī mēs no tā cietuši, mūsu nozari, mūsu darbinieki no tā cietuši. Mēs esam pieņēmuši pasākumus, esam izstrādājuši tirsniecības defensīvos pasākumus, kopā ar jums esam izstrādājuši šo tirsniecības aizsardzības pasākumu sistēmu kopā ar citiem globāliem partneriem, kas ir svarīgi tērauda un alumīnija ražotāji, turpinam pie tā strādāt. Esam snieguši, likuši galdā ASV partneriem faktus, kas balstās uz noteiktiem kritērijiem un nu, kas, kas eh, pam, pieteikam pamatu un argumentē to, ka mums, bū, mums būtu jāizslēdz no šī procesa, mums nav jāuzliek sankcijas. Mūsu vienotība šeit ir bijusi ļoti noderīga, sarunāšu vienā balsī. Tikko es tātad ar valsts sekretāru Rosu un apspriedām kopā ar viņu šo jautājumu. Mēs ceram, ka viņš ir rekomendējis to, lai Eiropas Savienība kopumā tiktu izslēgta no šīm sankcijām prezidents Trumps eh, šo pēcpusdienu nāks klajā ar paziņojumu par iespējamiem izņēmumiem, un mēs ceram, ka mēs būsim šajā sarakstā. Droši, protams, būt nevaram, jo prezidents galu galā pieņem šo lēmumu. Un tātad ehm, eh, viņš nāks klajā ar runu šajā pēcpusdienā, bet mēs ceram, ka Rosakungs valsts sekretārs rekomendēs, lai Eiropas saimnieki tiktu izslēgti no šī tarifu režīma. Esam vienojušies tāpat par darba grupas izveidi, kurā tiks eh, diskutēts par uh, satarpēji interesējošiem tātad, nu, jautājumiem plašākā tirsniecības kontekstā. Ne tikai par eh, tirsniecību kā tādu, bet, bet arī par investīciju politiku, kur ceram uz labāku sadarbību, tāds jautājums kā pārprodukcija, tērauda nozare un tā tālāk. Paralēli tam eh, mēs arī uzsveram, ka, ja mums tomēr tiks uzlikt šīs eh, sankcijas, šie, šie tarifi, tad mēs bez vilcināšanās rīkosimies no savas puses. Pirmkārt, mēs eh, šo lietu eh, kopā ar citām valstīm iesūcēsim PTO tiesā. Turpināsim strādāt pie garantijām un, un, un drošības pasākumiem. Diemžēl mūsu nozara jau ir cietusi no tī, tī, tādiem tirgus eh, raustīšanās, tā teikt. Un domājam par um, tirgus līdzsvarošanas pasākumiem tagad. Pagājušo piekdienu sākām uh, par to diskutēt un tagad turpinam mm, arī apspriesties ar partneriem un dalībvalstīm. Nu, process šeit nav īsti skaidrs. Ir šāds tāds jautājums zīmes, kuras nav spēkā, nu, varbūt šovakar, šo pēcpusdienu būs vēl lielāka skaidrība, nu, un tad maksimāli drīz mums būs jāatjauno atkal sarunas ar ASV partneriem, lai skatītos, Nu, kā tad šī darba grupa precīzi varēs darboties? Nešaubos, ka jums par to būs daudz jautājumu, bet uh, varbūt izņemēšu jums uh, kopēju tirsniecības uh, kontekstu. Vēl viena joma, kur mums ir labs progress ar divpusējās sārunas ar Čīli. Nu, ir vairākas jomas, kur vēl neesam panākuši vienošanos ar šiem partneriem, turpinam šo darbu. Nu, piemēram, ir jāreformē ICS sistēma. Bet uh, viņi ir labi organizēti un uh, smagi strādā. Mēs tam tur bija vēlēšanas, kā jūs ziniet, bet nu, ceram, ka sarunas varēs atsākties pavisam drīz jau mājā. Un mums, laikam, augstas cerības uz Čīli, kas ir tāds kā pilotprojekts. Mums uh, īpašā sadaļa šajā nolīgumā par tirsniecību un uh, dzimumu līdztiesību un ceram, ka nu, sievietes tad pilnībā varēs izmantot uh, tās iespējas, ko tām pavēr brīvas tirsniecības nolīgums. Un kopumā Mūsu partneru vidū pieaug izpratne, ka tirsniecība un ilgspējīga attīstība iet roku rokā. Mums veidojas tāds draugu lokus, tādi progresīvi partneri, kas eh, vēlas eh, tieši šādā kontekstā vienmēr no tāda tirsniecība un ilgspējība iet roku rokā. Tirsniecība un mūsu vērtības, tirsniecība un uh, darba apstākļi. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, jo tieši tās ir tās vērtības, ko mēs vēlamies stiprināt ar mūsu tirsniecības nolīgumu palīdzību. Tātad darba tiesības, vīde. Uh, GPS sistēma, tātad um, ieroču izniecības uh, ierobežošana. Mums ir bijušas gādas diskusijas, un tagad esam nākuši klājā priekšlikumu šo pieeju tirsniecību un ilgspējīgu attīstībai stiprināt, uh, ierosinot 15 konkrētus pasākumus, kas būtu jāveic, tad, lai stiprinātu sadarbību, dotu skaļāku balstu pilsētiskai sabiedrībai, lai vēl šie nolīgumi strādātu, un tāpat arī komunikācijas apskatāmība. Tā ir mūsu reakcija uz eh, pret mūsu vērsto kritiku. Un nekavēties, attiecīgi esam mēģinājuši to ņemt vērā un, un eh, attiecīgi rīkoties. Kā jūs zināt, pasaule mainās. Mainās arī, arī um, tiesniecības paradigmas un uh, esam pieņemši jaunas uh, normas, jaunus uh, risinājumus, uh, ko darīt, ja partneri neievēro spēles noteikumus. Tagad lēmumu pieņemšana ir ātrāka, atbalsts MVU, cīnāmies pret izkropļojumiem tirgu. Tas viss uzlabos eh, tiesniecības sistēmu, padarīs to godīgāku, un paldies arī jums, parlamentāriešiem, par labo sadarbību. Un tagad pērnā gada decembrī mums izdevās šeit panākt uh, sabalansēto vienošanos. Nu, tuvākie izaicinājumi. Satiskos tātad eh, aktīvas, aizvien aktīvāk iepērk investori no ārpus Eiropas Savienības, ko savā ziņā, protams, varētu vērtēt pozitīvi, bet tas pats vēl ir šās tāds jautājums jo te ir runa par valsts uzņēmumiem, kurus subsidē vai atbalsta ārvalstu valdības. Šīm valstīm parasti ir tātad ļoti liels barjeras investīcijām. Ierosinām tiešo ārvalstu investīciju skrīningu mehānismu. Lai valstīm jāsaprot, kas īsti notiek, ja kāds tās investēt kaut ko iepētījumu valstī. Un, un jūsu referents Prusta kungs šeit ir labi pastrādājis. Savienības tirdzniecības politikai jāsakmē kontinenta drošība, kā arī pilsoņu drošība gan mājās, gan ārzemēs. Tādēļ duāli lietojumu produktu ierobežošanu, ko, ko es labās arī apsveicam. Tāpat arī cilvēku tiesību aspekti jāizstrādā eksporta nolīgumos. Tas uh, padarīs šo pasauli drošāku. Līdz to veidam globāls uh, alianses arī cīņā pret uh, spīdzināšanu. 58 valsts ir šajā aliansē. Uh, Un uh, mēs tātad mēģinām pie punktu tam, lai instrumenti, ko izmanto spīdzināšanā, vairs nebūtu pieejami. Sadarbojamies ar uh, arī divpusējā veidā ar tirsniecības partneriem, paredzam dažādus uh, stimulus, bet mums mērķis ir daudzpusējā sistēma. Pēdējo piecīvo krīzes Buenos Aireses um, tikšanās reizē divi no tās pilāriem tika uh, apšaubīti, tātad um, saruna funkcija un, un šī uh, tur izcināšanas mehānisms. Jādomā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā to atrisināt, kā sadarboties ar citiem. Vēlamies, lai strīdu risināšanas mehānisms tomēr paliktu spēkā. Cerams, ka pārdzīvosim šo krīzi un kopējiem spēkiem radīsim risinājumu meklējam alternatīvas pieejas, lai atbloķētu PTO, lai tā sistēma atkal būtu daudzpusēja. Jautājumos, kas interesēs visus partnerus, lai būtu progress pirmie tirzniecībā. Vēlamies sekmēt caurskatāmību, bet skaidrs, ka PTO ir jāuzņem vadošā loma, tā, tā ir jāreformē arī pie tam. Bet nu, mums jāpanāk, lai PTO sistēma kopumā strādātu, kas ārkārtīgi svarīgi labā tirsniecības sistēmai. Tieši tādēļ eh, lielu uzmanību piešķiram eh, eh, daudzpusējās investīciju tiesas izveidēji. Padomu, un nu pat ir pieņems un publicējusi sarunu direktīvas. Tas ir ļoti labi, jo vecā iestājas sistēma īsti nestrādā. Tā novecojas. Un nu, šeit mums ir jāpiestrādā. Pirmā tikšanās par starptautiskajām tirsniecības tiesībām jau notikusi, nākamā notiks aprīlī. Tā kā veidojam šeit tādas alianses, meklējam partnerus šajā reforma procesā un ceram, ka tuvākā laikā būs arī labs progress. Daudziem no jums tas interesē, to es zinu. Nu, tik tālu par dažām aktualitātēm. Par, kas tad eh, par nākotni? Brexits tuvojas, kā mēs zinām, mums jāspriež par turpmākajām attiecībām ar, ar eh, apvienoto karalistu tirsniecības jomā. Tās mainīsies. Mums jādomā arī par to, kā tirsniecība attīstīsies eh, šeit, Eiropā. Jāņem vērā tehnoloģiskās problēma, pro, problēmas, globāla pārvaldība arī mainās, un arī par tie ar savienību mainās. Tas ietekmēs to, kā notiek uzņēmējdarbība, kā um, notiek uh, tirsniecība, komercija, bet mūsu rīcībā ir pietiekami instrumenti un politika, politikas jomas, lai to sakmīgi virsīts priekšumu veidojam tādu lielu draugu un sabiedroto grupu, lai sadarbotos šeit. Mūsu tiesniecības uh, politika tam ir piemērota. Jā, pasaulē raugās uz mums, sagaida mums vadošo, vadošās norādes un, un sagaida mums to, ka mēs stāsim pirmo violu, un tā arī bez jūsu palīdzības neiztikt. Paldies par uzmanību. Un gaidīšu jūs jautājumus. Perfekt. Thanks a lot. Lieliski. Paldies, komisāras kundze. Visi pirmkārtām došu vārdu politisko grupu koordinātoriem. Trīs minūtes katram. Sāksim ar Godelīvi no uh, ETP. Paldies. Komisārs kundze, ka esat ieradusies pie mums. Lai gan es varētu stādīties priekšā, ka pēc garā ceļojuma esat visai nogurusi. Pirmais jautājums. Varbūt, ka es esmu pārāk optimistiski noskaņota, bet vai jūs saredzat, ka kādu iespēju, ka šī krīze, ko piedzīvojam ar Trumpa administrāciju, kaut kādā veidā varētu pārvērsties iespējā, ka mēs varbūt, nu, pat izmantojot citu nosaukumu, citu manieri, varētu sākt vest sarunas ar um, amerikāņiem, ja nu negluži TTIP formā, bet citā veidā. Es arī esmu lasījusi tādus ļoti, ļoti maigus mājienus, ka kaut kas tāds virmo gaisma, gaisā. Tas bija pirmais jautājums. PTO reforma. Mēs vēlamies daudzpusējumu, vēlamies tirgoties, bet vai ir jau konkrētāk priekšstati par iespējamo reformu. Mēs vēlamies eh, panākt daudz, bet visu nevaram izdarīt vieni paši. Trešais jautājums. Protams, ka es un ETP grupa iestājas par ilgtspējīgu attīstību, cilvēktiesībām, brīvās tirzniecības nolīgumos un tā tālāk. Jā, protams, visi šie principi ir jāievēro bet es neesmu pārliecināta, vai šeit diskutējot, mēs tirzniecības nolīgumus nepārkrausim ar pārāk daudzām detaļām, un tas radīs milzu nastu mūsu partneriem, ka mēs pieprasām ļoti daudz un pārāk ātri. Varbūt, ka ir iespējams padomāt par tādu labāku līdzsvaru. Nākamais jautājums, un tas arī būs pēdējais. Investīcija aizsardzība vienmēr tiek atkārtots viens un tas pats. Mēs vēlamies tādu daudzpusēju tiesu, citas valstis to nevēlas. Tā gandrīz ir, vai, vai ir domāts par kaut kādām alternatīvām, domājot par alternatīviem risinājumiem. Visbeidzot, pats pats pēdējais jautājums, eh, kas tāds, kas ir svarīgs man pašai, neuzdošu to ETP grupas vārdā. Vai ir kaut kādas robežas domājot par tirzniecības iespējām? Varbūt, ka vienā brīdī mums nāktos padomāt par izaugsmes uh, veicināšanu citā veidā. Tas ir jautājums, kas patiešām man neliek miera. Varbūt, ka jūs par to jau esat uh, palauzījis arī galvu, varbūt arī nē. Paldies! Paldies! Paldies! Uh, un tagad SD grupas vārdā Marija Arēna aizstāna Alesio. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Jā, paldies. Uh, nu, tad sākšu arī ar jautājumiem, ņemot vērā jūsu sarunas Vašingtonā. Uh, Eh, par eh, iespējamo tarifu piemērošanu uz ASV eh, eksportētie tērauda un alumīnija produktiem. Kāda ir tā jaunākā informācija, ko jūs varat publiski paust par, par to, kā attīstīsies šie, šīs ieceras? Otrs jautājums par Kanādu. Jūs tā tad runājāt par Eh, šo pārskata eh, klauzulu eh, par ilgspējīgas attīstības aspektiem nolīgumā. Kāda tad ir šī te gatavības pakāpe Kanādas pusē? Vai viņi ir gatavi, gatavi kaut kādiem manevriem? Trešām kārtām Singapūra Uh, Eiropas kopiena tiesa ir nākos klajā ar savu atzinumu, komentējot tieši šī, šo te, um, šo te mm, projektu, uh, norādot, ka Eiropas Sanībai nāktos uh, iestāties, tas ir tās pienākums, iestāties par ilgspējīgu attīstību tirzniecības nolīgumā ar šo valsti, kura līdz šim nav respektējusi šos principus. Tātad, kā jūs interpretējat kopienu tiesas atzinumu, reaģējot uz uh, uz, uz uh, tātad projekta stadijā esošo nolīgumu ar uh, Singapūru. Tāpat arī kopiena tiesa ir pieņemusi uh, lēmumu par uh, lauksaimniecības un zvejsaimniecības nolīgumu ar Maroku. Kāda šobrīd ir situācija? Mm, zvejas sezona drīz sāksies. Kāda šeit ir situācija, jo viss ir apstājies, vai arī ir, ir, ir kādas cerības, ka sadarbība būs iespējama? Piektām kārtām sadarbība ar Merkosur valsti lauksainiecības preču apmaiņas ziņā. Tas īpaši interesē Eiropas lauksaimniekus, kāda šeit ir šī brīža situācija par Japānu. Jūs īsumā pieskārāties attiecībām ar Japānu, mēs par to spriedām pirms brīža atzīmējot, ka Japāna ir ceturtais lielākais koksnes produktu importētājs pasaulē, un līdz ar to var, var būt nopietnas spēlētājs, aicināt eksportētājus saimniekot ilgspējīgāk. Kādas šeit ir mūsu iespējas uzrunāt Japāņus, kaut kā viņus pārliecināt, kādi trumpļi mums ir mūsu sarunās ar, ar Japānu? Un Jūs esat eh, tātad saņēmusi arī eh, mandātu slēgt eh, daudzpusējs nolīgums par investīcijām, tātad komisijas vārdā. Kā jūs grasāties šo mandātu īstenojot šo, šo, šo mm, starptautisko investīciju nolīgumu tādu tā kā šķīrēties? Paldies! Nākamā kolēģi, eh, paldies, eh, paldies eh, priekšstādātāji, paldies komisāris kundze par to, ka rīkojaties izlēmīgi un ļoti apzinīgi, paužot mūsu nostāju dzirdami un, un kategoriski, tiešām iespaidīgi. Vēlējos ko teikt par jūsu šo te ne, neoficiālo dokumentu par TSD sadaļām, EKR mm, ir gandarīta par, par šo jūsu soli. Tiešām prieks par to, ka komisija neliecas līdzi dažādiem vējiem un spiedieniem Mm, bet eh, jautājums ir šāds, vai jūs uzskatāt, ka pātagas metode pret eh, partneriem, kas ar mums nesadarbojas tā, kā mums gribētos, ir, ir tā īstā pieeja? Un tāpat arī vai pieeja, eh, individuāla pieeja valstīm pa sadaļām šeit ir, ir, ir īstais, īstais piemērotais risinājums, vai drīzāk nebūtu sarunas jārisina horizontāli sadaļu pa sadaļai. Un tāpat arī Eh, pār tirzniecības stratēģiju esam eh, tātad apsvēruši eh, investīciju piesaistas sarunu uzsākšanu ar Hongkongu un Taivānu, vai komisijai šādas ambīcijas, šādas vēlmes ir joprojām aktuāls, vai ar, ar, ar, ar, ar šiem, šiem reģioniem mm, ir gaidām kādi, kādi turpmāki soļi tuvākajā laikā. Uh, Uh, un tāpat arī uh, Singapūra vai šeit komisija grasās izdarīt kādus gājienus vēl šī sasaukuma laikā. Uh, tālāk tirdzniecības nolīgumi ar Jaunzēlandi un Austrāliju. Cik tālu jūs zināt, kāda padoma varētu apstiprināt šo š, mandātu šo sarunu vešanai? Nu, mēs to ļoti gribam zināt, tāpat kā jūs droši vien. Un tāpat arī priecāmies par to, ka mm, Brexita sarunas ir izkustējušās no vietas, ka jau pamazām sākas runāšana par iespējamo brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Vai jūs varētu īsumā arī to komentēt? Paldies! Eh, eh, zaļo vārdā, Sadī Hoflera, Alde, ne? Viss kārtībā. Es piekāpšos zaļo priekšā. Nē, nē, nē, tomēr Aldes vārdā arī kolēģi vēlas ko sacīt. Jā, nē, nu, joprojām ir agrs, tāpēc saku visiem labrīt. Paldies, komisārs Kundze, katrdāt par iespējamu pat aiznorā lidmašīnas ierasties pie mums. Mēs jūs atbalstām, jūtam jums līdzi, turam par jums īkšķus. Jūs godam pārstāvat Eiropas Savienību, iepratīmos starptautiskajiem partneriem un atskatoties uz aizvadīto gadu Es domāju, var izdarīt vairākus būtiskus secinājumus, jūs jau tos lielā mērā minējāt. Esmu pārliecināts, ka jūsu vadībā arī nākotnē mēs esam drošās rokās. Mm, nu, kaut arī pazīmes ir tādas drūmas un nelāgas, Brexits, Trumpa, šie, te, šīs te iniciatīvas, tik tiešām mums ir vajadzīgi izlēmīgi, tādi tālredzīgi priekšstāvji, un man prieks, ka jūs šo lomu godam spēlējat ar, ar, ar, ar tādu tādu pilnu apziņu un nopietnību. Iespējams, pagājušajā nedēļā pamanījāt, kā, kā Strasbūrā tiešām pēkšņi tie kolēģi, kas, kas savulaik bija zākājuši noteikumos balstītu starptautisko tirzniecību, sākuši dziedāt citu dziesmu. Tas viss, protams, Trumpa paziņojumu ietekmē. Daudz, kas ir likts uz spēles, likmes ir augstas, un mums visiem nāktos būt ļoti piesardzīgiem, katram savā, savā amatā, savus pienākumus pildot. Nedrīkstam aizsākt aizmirst par mūsu strateģiskiem partneriem - Kanādu, Meksiku, Japānu. Mm, um, šeit ir eh, šīs saitas jākopj un jālolo, mm, tāpat arī jāveido jaunas ar Merkosur, um, jāiet plašumā, jaunas nozars jāapgūst, eh, digitālā tirzniecība, šeit eh, investīciju tāda filtrācijas sistēma, tiešām varētu būt eh, ļoti nu, nepieciešams solis. Un, eh, nu, šķiet vairāk jau, jūs nemocīšu ar vēl jauniem jautājumiem, eh, bet tikai pāris. Pat ja Eiropas Savienība no amerikāņiem saņemtu šo izņēmumu statusu, vai jūs pēc būtības pārsūdzēsiet šo lēmumu, vērtējot amerikāņu prezidenta tātad piesaukto argumentāciju, proti valsts drošības apsvērumi? Uh, Tas viens. Otrs eh, šķiet eh, pat visaugstākajā politiskajā līmenī ir tāda neizpratne par to, vai Eiropas Savienības spēja būt vienota. Neteikšu, nesaukšu nevienu vārdā, bet vakar tas izskanēja. Ja trešā valsts, lūk, piedāvā īpašus labumus vienai atsevišķai dalību valstī, tad tā ļaujas kārdinājumam. Uh, Uh, un, un piekrīt šādai divpusējai norunai, un nav nekādu iespēju mm, šai valstī to, to liekt darīt. Um, vai jūs varētu šeit uh, ko nedaudz uh, precizēt? Ir atsevišķas valsts, kas uzskata, ka tām pienākas šāda īpaša attieksme. Mm, Trumps pat to ir, ir, ir, ir, ir, ir licis noprast šobrīd torpedēt Eiropas Savienības vienotību, piekukuļojot dažus ar īpašiem labumiem, būtu īpaši netālredzīgi. Un, eh, nu, tik tiešām bieži jau tiek runāts, ka sliktāk vairs nevar būt starptautiskajās un transatlantiskajās tirzniecīgas attiecībās, bet, nu, tā ir tāda, mm, eh, mūsuprāt, eh, pastardienas sludināšana. Ir jāstrādā kon konstruktīvi, un jūsu ieskatā, mm, kādi tad būtu tie turpmākie konstruktīvas rīcības virzieni? Paldies, paldies tagad zaļo vārdā, kolēģi. Jā, paldies. Nu, mana, mana grupa ir, ir, ir skaitliskā sastāvā ziņā pārspējusi guļu. Tas, ir, tas ir liels sasniegums. Komisāris Kundze, paldies, ka ieradāties pie mums. Paldies, ka arī esat publiskojusi šo, šo mandātu, kas jums ir uzticēts, lai uzsākt sarunas par starptautisko investīciju, šo te šķīrētiesu. Ceru, ka, ka sarunas aizritēs sekmīgi, bet mana, man, manā grupā lika vilties šī, šī mandāta saturs, mm, jo mēs gaidījām, ka tur būs. Uh, jau um, noteiktas, noteiktas procesuālas uh, tiesību, tiesību atrunas un, un struktūras izklāstītas, uh, kas um, jau atrunātu mm, valstu un, un valstisku veidojumu uh, tiesības un pienākumus. Kāpēc tad jūs to nepiedāvājāt, piemēram, tiesības, pārsūdzības tiesības? Mānā izpratnē tas būtu absolūts minimums, eh, lai, lai panāktu uh, no tādu mm, tiestiesību paritāti. Un tāpat arī eh, nesen Eiropas kopienas tiesa nāca klajā ar lēmumu par Nīderlandes un Slovākijas noslēgtu investīciju nolīgumu. Nu, šeit nesteigsimies noteikumiem pa priekšu, vēl nezinām, kā izskatīsies šī investīcija šķīrēja tiesa mm, cetā, bet kāds ir jūsu dienestu skatījums, kā, kā, kā jūs vērtējat šo Nīderlandes Slovākijas nolīgumu? Eh, ņemot vērā to, kā, kā, kā izskan šīs balsis, ka tas neatbilst eh, ES tiesību normām eh, un, un tam, uz kāda pamata ir, ir noslēgta ceta. Tālāk. Tirzniecība un ilgspējīgas attīstības sadarbība. Ļoti konkrēti. Kā jūs zināt, palmu eļas ražotāji ir, ir, ir sacēluši lielu troksni, viņi ir uzrunājuši mūs, eh, reaģējot uz mūsu, eh, mūsu pozīciju atjaunīgo energoresursu mm, direktīvas projektu sakarā eh, mm, ka lūk, pā, palmu, uz palmeļu vairs nebūtu jātiecina šis dubultās uzskaitas mehānisms, kas ir tātad mm, daļēji arī šis tā, klimata pārmaiņu mehānisms. Uh, Uh, un tik tiešām šeit var būt īri tirznieciskā jautājuma dimensija, uh, bet uh, parlamenta pozīcija tātad pēc 21. gada um, negatīvi vērtēt palmu eļu ir apliecinājums tam, ka parlaments nopietni izturas pret šo, šo, šo, šo ražošanu. Uh, Uh, un iestājas par mūsu biodegvielas ražotājiem. Bet ir jābūt kaut kādai iespējai konstruktīvi turpināt sarunu ar Indonēziju un citām valstīm, lai viņi sadzirdētu mūsu iebildumus uh, par uh, pamatiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem, par mē, mēžu zudumu. Vai šeit jums nebūtu jāuzdod saviem dienestiem, lai viņi izstrādā tādu visaptvarošu pieeju, uh, tā, lai mūsu attiecības ar, ar attiecīgajām valstīm pilnībā nesabojātos, bet varētu turpināties. Paldies, Goe, Helmuts. Paldies, paldies arī jums, komisāras kundze, par to, ka uh, uzreiz pēc piezemēšanās Briselē pataisno devāties šeit pie mums. Uh, nu, ceru, ka, ka rezultāti jūsu vizītei neliks vilties. Un uh, Nu, jā, nu, Heidīte jau tajā plātījās par to, ka lūk zaļo tagad ir vairāk kā, kā goja deputātu, bet, nu, viss plūst, viss mainās. Notiek tāda savstarpēja bagātināšanās starp politiskajām grupām. Eh, galvenais ir, lai mēs strādātu konstruktīvi un tādā sadarbīgā eh, gaisotnē. Bet atgriežoties pie jūsu, jūsu brauciena uz Vašingtonu, eh, šodien tātad, cik var saprast, Rosa, Rosa kungs m, mm, turpinās darbu un mūsu pārstāvi e, viņam norādīs, ka mēs par katru cenu nevēlamies pieļaut e, transatlantisku tirzniecības kāru. E, un, nu, tverot tā, tā globālāk, tik tiešām jebkāds izņēmuma status varētu būt pieņemams risinājums Tas varētu būt labāk kā nekas. Bet, ja eh, Turcijas, Baltkrievijas, Krievijas eh, tēraudam šie jaunie tarifi eh, tiktu piemēroti, tad, tad, tad tas viss tērauds gāzīsies pār, pār mums, jo, jo vairs nebūs rentabli to eksportēt uz ASV, un, un beigās tik un tā mēs cietīsim, cietīs mūsu ražotāji, mūsu pārstrādātāji. Tā kā risinājums būs jāmeklē agri vai vēlu būs jā, jāmazina pārmērīgā ražošanas jauda, jāatlaiž strādājošie, saprotiet. Mm, kā, kā jūs, kādu stratēģiju, taktiku esat ieplānojusi tuvākajām nedēļām, vai esat izanalizējuši visus iespējamos notikumu pavērsienus? Un tāpat arī par Merkosuru, Meksiku, tā tad ir šī vēlme noslēgt šīs vienošanās. Uh, bet vēl ir gal galā neatrisināti jautājumi TSD sakarā, lauksaimniecības eh, produkcijas sadaļā. Šajos nolīgumos eh, šīs sadaļas vēl nav pietiekami kvalitatīvas, nav pietiekami eh, ko, precīzas un labvēlīgas mūsu pilsoņiem. Un tāpat arī sadaļa intelektuālā īpašuma tiesību sadaļa par, par, par, par farmācijas produktiem, medikamentiem. Uh, ir e, tas ir būtiski ne tikai tiem e, farmaceitiskajiem ražotājiem, kas ražo bezpatenta zāles, ģeneriskās zāles, arī nevalstiskās organizācijas tās joprojām e, žēlojas, ka attiecīgās sadaļas nav nav pietiekami efektīvas, nav pietiekami spēcīgi noformulētas. Eh, ko jūs eh, grasāties darīt šai sakarā, lai reaģētu uz mūsu pilsoņu, uz mūsu, mūsu darba ņēmēju, um, ražojošā uzņēmumu uh, iebildumiem? Tālāk. Ķīna. Nu, Ķīna ir, ir, ir pati par sevi. Uh, tā nav kura katra valsts. Uh, kā Mm, jūs ieskatā šeit eh, varam panākt kādu pozitīvu izrāvienu mūsu attiecībās ar Ķīnu, ņemot vērā to, ka Ķīnas, Ķīnas eh, tautsājniecības modelis ir, ir pilnīgi citāds kā pie mums. Un eh, FDD vārdā Datmārsa kungs, paldies! Jā, pirmkārtām grupas vārdā vēlos pateikties komisārē par to, ka tiešām atradāt par iespējamu ierasties pie mums. Uh, pēc uh, Atlantijas pārlidojuma. Uh, es ļoti labi zinu, kā tas ir. Uh, man ir ļoti vienkārši jautājums, ko uh, uh, vēlos jums uzdot. Uh, tīri zinātkārs vadīts vēlos to uh, jums uzdot. Reiters uh, šodien raksta es gatavojos atmaksāt amerikāņiem. Un tad pāris dienas Washington Post raksta, nu, šeit eh, tāda mm, kauboju pretstāvēšana amerikāņi, Eiropa un Japāna, kā, kā, kā mežonīgajos rietumos. Vai varat eh, to komentēt, eh, vai esat gatavi publiski paziņot, ka jūsu mērķis nav atmaksa, mm, atriebība, bet gan konstruktīvs risinājums izņēmumu statusa formā? Uh, Uh, vai jūs apsverat uh, atmaksu vispār kā iespējamu pieļaujamu scenāriju? Paldies! Paldies, tūlīt došu vārdu arī komisārai, uh, lai reaģētu uz koordinātoru uzdotajiem jautājumiem. Tūlīt arī noslēgšu deputātu sārakstu, to deputātu sārakstu, kas vēlas izteikties. Vēl ir jūsu, vēl aiziet pēdējās sekundes, lai jūs pieteiktos. Eh, Jums, kolēģi, pēc tam divas minūtes eh, būs eh, atvēlētas. Lūdzu, komisārs Kundze. Jā, paldies. Daži jautājumi pārklājās, tā kā uz tiem atbildēšu tā kopīgi. Nē, mēs TTIP tagad nevēlkam ārā no ledus skapja. Uh, ir, ir darba grupa, kas uh, nākamnedēļ mēģinās noskaidrot atsevišķus jautājumus, bet uh, tā, tās uzdevums ir, ir definēts tā, tā plašāk, uh, tvert jautājumus tā plašāk. Ir, ir tā, daži tādi problēma jautājumi, um, kuri ir jārisina, bet diskusija notiks tādā um, um vispārīgākā līmenī un, un mūsu, mūsu cilvēki uh, tiksies ar amerikāņiem, ja mēs saņemsim šā izņēmuma statusu. Uh, protams, mēs alaži esam labprātīgi, uh, mums daudz kas nepatīk, uh, it īpaši tajā, kā amerikāņi organizē, organizējuši savu lauksaimniecību, lauksaimniecības preču tirgu, uh, bet par to esam gatavi runāt. Uh, Mm, tāpat kā par ko citu. Mēs nedraudam, mēs nebiedējam, mēs, mēs nedramatizējam, mēs esam gatavi atklātām kārtīm spēlēt šo spēli. Un, ja ir kādi jautājumi, kādas neskaidrības, kādi iebildumi par, par to visu, mēs esam gatavi tikties, runāties, un, un, un, un esmu gatava arī nākt pie jums tuvāko nedēļu laikā un ar jums runāties. Par PTO šīs jautājums par šo pārsaudzību, tiesu struktūru, nu, re, reiz par visām reizēm būs jāatrisina nu, šobrīd ir, ir, ir tādā, tādā mm, sastrēgumā nonākuši risinājums. Šobrīd eh, nav pie apvāršņa redzams, bet to nāksies atrast. Tāpat arī mm, mums ir jāstrādā tādā daudz virzienu eh, pieejā, eh, daudzpusējā formātā. Buenos Airesā mums mēs cietām neveiksmi, bet tas nenozīmē, ka jāmet plinta krūmos. Uh, jāturpina daudzpusējā sadarbība, jā, un, un drīzāk uh, tam ir jākļūst tādam, tādam elastīgākam, ne tik kategoriskam. Ja? Ir valstis, kas, kas vēlas sadarboties um, atklātības un tādas labprātības gaisotnē, nu tad kāpēc gan lai šīs valstis uh, ne, nespērtu soli uz priekšu, piemēram, e-komercijas? Uh, nozarē ir apliecinājušas gatavību sadarbībai bagātas, trūcīgas ziemeļu, dienvidu puslodes valstis ir gatavas un šis, šis dinamisms, šis potenciāls ir, ir jāizmanto. Tālāk sakoja pāris tādi filozofiskākas dabas jautājumi. Uh, nu, uh, Tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļā ir, ir pārāk daudz uh, prasīšanas, prasīšanas. Uh, Bet nu, tas, ir, tas ir tāds bezgalīgais stāsts. Citas žēlojas par to, ka mēs esam tik pieticīgi, ka mēs neprasām pietiekami. Bet, nu, teikšu tā, pasaulē pieaug tāda izpratne apzināšanās par to, ka starptautiskas konvencijas, Parīzes klimata nolīgums, starptautiski standarti, ka, ka Tas, tas, tas ir kaut kas vērtīgs, uh, kā, uh, un to apzinās, uh, nu, piemēram, meksikāņi. Es šeit runāju par, par sadaļu, kas veltīta korupcijas izskaušanai. Un, uh, cilvēktiesību sadaļa, um, bet vienmēr mūsu pieeja bijusi tāda līdzsvarota. Mm, un, un ar katru valsti tomēr ir jābūt eh, zināmā mērā individuālai pieejai. Eh, un varam tikai priecāties par to, ka, eh, ka, ka pasaulē pieaug tāda izpratne apzināšanās par to, ka tirzniecība ir, ir arī vērtība un, un, un attieksmes jautājums lielā mērā. Tālāk par padomas mandātu šīs, šīs šķīrētiesas, pārsaucību tiesas struktūras izveidai. Uh, ir ļoti būtiski, lai tas nebūtu tāds Eiropas Savienības diktēts un uzspiests risinājums visiem pārējiem, lai visi um, apzinātos, ka tas ir visu kopīgās interesēs. Uh, ir uncitrāla process, kas līdz šim ir labi noderējis. Uh, ANO formātā uh, daudz, daudz valstu, patiesā daudz, multilaterālismu formātā par to tiek runāts. Uh, mandāts ir ieguvis jau, jau tādas konkrētākas aprises. Uh, Un šeit priecāšos par jūsu atbalstu un, un, un, un interesi nākotnē. Arēnas kundze, jūs par tērauda tarifiem interesējāties. Ja, nu, ja nekas nemainās, tad eh, pusnaktī pēc, pēc eh, ASV laika tie stāsies spēkā. Es ceru, ka mēs par to tiksim informēti, ja tāds būs amerikāņu lēmums. Uh, Un, kā jau teicu, mēs alaži esam gatavi e, runāties ar, ar amerikāņiem, bet e, atsakāmies e, no kaut kādām spēka un diktāta pozīcijām šeit, šeit kaut kādas vienošanās panākt. Um, attiecības ar Japānu. Šeit, šeit uh, vēl nav, nav gala vienošanās panākta, uh, cik lielā mērā tur, tur Parīzes, uh, Parīzes nolīguma elementi tiks iestrādāti un, un šķiet mājā būs nākamā augsta līmeņa tikšanās ar Japānas pusi. Tālāk Maroka. Nu, tas ir ārējās darbības dienesta kompetencē esošs jautājums priecājos par to, ka jūs par to izrādāt interesi un, un risinājums tiks rasts jau tuvākajā laikā, jo, kā jūs jau teicāt, tad drīz sāksies tātad zveju sezona, la, la, lauksainiecības sezona. Merkosur apzināmies, ka lauksainiecības nozare ir, ir daudz vēl neatrisinātu tādu delikātu jautājumu. Šeit nav runas par tādu pilnu, īstu, patiesu liberalizāciju, šeit ir runa par kvotu sistēmu. Uh, Bet eh, šeit ir gal galā arī daudz mūsu ofensīvo interešu eh, eh, iepratīm Merkosur vīns, piena produkti, citi, citi produkti, dzērieni, pārstrādāta produkcija, šokolāde. Visās, mm, visās šajās produktu kategorijās mums ir arī ofensīvas intereses un neaizmirsīsim to, ka Merkosur tas ir 260 miljonus, miljoni, miljoni patērētāju mm, mūsu precēm, mūsu pakalpojumiem. Nu, tas ir vairākas reizes lielāks tirgus nekā, piemēram, Kanāda. Uh, Tā Japāna tik tiešām šeit uh, ir iestrādāti uh, ļoti konkrēti tādi saistoši noteikumi, kas eh, šā, caur šo nolīgumu uh, ļaus cīnīties ar, ar nelegālu meža strādi. Maklahijas kundze uh, tik tiešām runājot par ilgspējīgu attīstību, ir, ir jābūt tādam tā, fundamentālam pamatam uh, starptautisku nolīgumu slēgšanai. Uh, varbūt tad, uh, tur virz, virsbūvē atsevišķi papildu elementi, piemēram, Meksikas gadījumā korupcija, bet pamatam ir jābūt standartizētam uh, tādā veidā garantējot tādu paredzamību, paļāvību, uh, bet um, tas mums nav liedzis un neliedz ar, ar katru valsti īpaši pārunāt, norunāt kaut ko, kaut ko specifisku. Taivāna, Hongkonga. Jā, šīs, šīs, šie, šie, šie, šie, šie reģioni ir, ir mūsu plānos. Plānojam šī Taivānu, Hongkongu tad skatīt paralēli. Līdz šim šī pieeja sevi ir, ir, ir, ir attaisnojusi, vēl, vēl neesam uzsākuši praktiskus darbus šajā sakarā, bet to grasāmies darīt drīzumā. Vietnama Nu, mūsu mūsu tulkošanas dienesti līdz šim ir ņēmušies ar, ar, ar, ar Japānas sarunām. Uh, bet uh, vasarā jau rudens pusē to visu jums atrādīsim, un, un, un tad arī pienāks laiks Vietnamai. Austrālija, Jaunzēlanda, nu, mandāts būs tad, kad mandāts būs. Tas ir padomas ziņā. Es ceru, ka pēc iespējas ātrāk, jo doma ir, kā šīs sarunas varētu uzsākt vēl pirms, pirms vasaras sākuma. Tur visam vajadzētu būt lieliski, kaut arī potenciāli varbūt atsevišķi aizsaršanās momenti. Skākies kundze, ja pareizi jūs sapratu, mēs tik tiešām apliecinām to un paužam to, ka mēs Eiropas Savienībā esam vienoti, runājam vienā balsī, un, un ne jau vienmēr ir iespējams tā elementāri vienkāršos vārdos, piemēram, amerikāņiem izskaidrot, kā Eiropas Savienība vispār darbojas, kas tas tāds ir, kā tiek pieņemti lēmumi, bet šķiet, ka mūsu līdzinājā pūliņi ir, ir, ir, ir bijuši sekmīgi un, un mūsu nostāja ir saprasta, uztverta. Uh, vai mēs joprojām uh, uzskatām, ka versīsimies PTO? Uh, nu, mm, ir būtiski, lai, lai tas uh, tā paliktu kā iespēja, lai būtu šai, šai amerikāņu tarifu lēmumā arī, arī šie garantējošie nosacījumi. Mm, mēs gatavojam savu, savu mm, pretreakciju plānu. Uh, Uh, nu, pēc šādu tarifu izziņošanas ir tad 90 uh, dienu um, periods, kad, kad ir iespējams uh, to visu izvērtēt, reaģēt. Un tā nebūs atmaksa, tā nebūs atriebība, tā būs svaru kausa izlīdzināšana, kas ir tāda, tāda bezkaislīga objektīva nepieciešamība. Uh, Eh, mēs negrasāmies tagad eh, spīta un, un, un tādas ieriepšanas vēlmes vadīti tagad, tagad visus, visus šos eh, līdzekļus likt lietā. Nē, tiks pieņems objektīvs lēmums, izsvērts lēmums par to, vai un kad kāds no šiem elementiem būtu iedarbināms. Tālāk par iekšā Eiropas ISDS. Mm, es jau Eh, esmu šajā namā arī vairāk kārt uzsvērusi, ka eh, tie, tā ir eh, aplamība, ka tādiem nevajadzētu būt, mm, eksistēt, un, un ir labi, ka tiesa ir līdzīgās domās. Mm, mūsu ieskatā, mm, nu, tas, tas nav saistīts ar kaut kādu cita līmeņa tiesu kaut kādiem lēmumiem, nu, piemēram, tas varētu būt šis Beļģijas tiesas atzinums par CETA. Tas ir kā pilnīgi cits stāsts. Par palmu eļu. Jā, tik tiešām uh, mēs uh, uzrunājam mūsu Malaizijas un Indonēzijas partnerus, paužam savas bažas, bet uh, varam redzēt, ka viņi dara visu iespējamo, lai šī nozara viņu valstīs kļūtu ilgspējīgāk un ir būtiski šeit mums sadarboties. Viņi ir izvirzījuši par mērķi nonākt pie pilnībā ilgspējīgas palmu eļas ieguves jau 20. gadā. Uh, Un, nu, mēs varam tikai priecāties un atbalstīt šos viņu centienus. Protams, ir grūtības, sarežģījumi. Mm, pirms pāris nedēļām burtiski tikos ar Malaizijas un Indonēzijas pārstāvjiem par to runāju. Šalca kungs par atsevišķu produktu un, un ražotāju iekļaušanu vai neiekļaušanu kaut kādos uh, sarakstos. Uh, nu, tas, tas ir gluži cits jautājums Tas nav politiskā līmenī skatāms jautājums. Par šo tā pārmērīgo mm, kapacitāti mēs darām, ko varam tērauda fórumā, OECD līmenī, lai mūsu, piemēram, ķīniešu partneri piekristu par, par tādu caurskatāmāku sistēmu un, un nu, liel, vairāk caurskatāmības, tas vien jau būtu solis uz priekšu. Maijā vai jūnijā tiksimies ar ķīniešiem. Uh, un ceram panākt vienošanos arī ar Japānu un uh, tiktu godam ievēroti PTO noteikumi, varbūt laika gaitā izstrādāti jauni noteikumi, jo līdz šim uh, PTO nav, nav spējis uh, adekvāti reaģēt uz, uz, uz, uz, uz Ķīnas neticamo izaugsmas tempu un, un pietiekami savu administratīvu aparātu attīstīt. Uh, Uh, IPR, intelektuālā īpašuma tiesības, tas ir delikāts jautājums uh, tieši Merkosūra kontekstā, mēs to apzināmies, un, un vēl risinājums nav atrasts, bet uh, to mums nāksies darīt. Vēl par Ķīnu notiek sarunas par investīcijām, tās rit lēni, bet pamatīgi, un tās ir ļoti nozīmīgas. Uh, šeit mērķis tiešām ir, ir, ir izcīnīt vienlīdzīgas eh, spēles, vienlīdzīgas spēles noteikumus mūsu uzņēmiem eh, Ķīnas tirgu. Mm, un šeit vēl ir, ir, ir jautājumi risināmi. Eh, progress ir, ir tāds pieticīgs, lēns, bet ķīnieši ir, ir labprātīgi pretim nākoši, tā kā uh, Eh, iespējams, vasarā varēs notikt eh, kāds augst līmeņa ES eh, Ķīnas samits, kurā tad citastarpā tiktu spriests par šiem jautājumiem. Un, Datmēra kungs, mēs raugāmies kā, uz visām iespējām, kā runāt ar amerikāņiem. Mēs nevēlamies nevienam ieriept vai atmaksāt uh, Uh, mm, nu, mūs, mūs vada mūsu institucionālie principi, noteikumi, um, vienbalsīga padomē, piemēram. Uh, paldies! Paldies, komisārs kundze! Otrs šāks kundzes jautājums. Ko darīt PTO līmenī? Vai Eiropas Savienība var panākt kādus izņēmumus un vai uh, tā būs saskaņot pieeja ar citiem partneriem? Paldies! Es uzskatu, ka mums ir eh, jānogaida, kas eh, notiks eh, šonakt, ja būs kāds paziņojums par pilnīgu izslēgšanu, tad mums vajadzēs pie tā atgriezties. Es esmu sazinājusies ar daudzām valstīm. Mēs uh, gribam patiešām labāk eh, koordinēt mūsu centienus, bet visi tagad nedaudz aiztur elpu un uh, gaida, kas būs, kas notiks tā tad uh, pusnaktī, kas tiks pieņemts, kas nē. Pirms uh, kaut ko prognozēt, tagad ir uh, vienkārši jāpagaida, ko laiks rādīs nākamnedēļ tad varētu vairāk informācijas būt. Paldies! Tagad uzstāsies citi komitejas locekļi, katram pa divām minūtēm. Pirmais - Šons Kēlīs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāras kundze. Jā, ļoti skaisti jūs šodien esat tēpusies zaļā. Tas ir laikam, lai godinātu Svētā Patrika dienu, Svētā Patrika nedēļu īrijā. Ja. Gribēju jūs uh, uzteikt uh, ar paveikto, um, kopš esat komisārs amatā, ar to, ko esat izdarījusi tirzniecības labā. Protams, uh, politiskā situācija tagad ir sarežģīta, ņemot vērā arī Amerikas lēmumus. Mums ir arī brīvās tirniecības nolīguma ar citām pasaules valstīm, kas ir tikai normāli. Es gribēju pievērsties vienai jomai. Pieminējāt Japānu. Labi. Jūs atminēsieties, ka pirms pāris mēnešiem mēs šeit spriedām par Singapūru. Daži kolēģi pieminēja, ka, nu, zināmā mērā tas pat radīja tādu nērtības sajūtu. Nācās gaidīt gandrīz piecus gadus, lai līgums tiktu ratificēts. Tagad gan uzņemtais kurs uh, ir visai pārredzams. Gribēju pavaicāt, ko jūs esat uh, paredzējusi darīt, lai viss uh, norisinātos kā ieplānots. Mūsu kolēģi pirms dažām nedēļām bija arī Singapūrā. Jāsaka, Singapūras puse ir izrādījusi ļoti daudz pacietības un izpratnes. Bet es negribētu, lai šeit būtu kaut kādas vilcināšanās, lai Singapūra ciestu tādēļ, ka, piemēram, uz skatuves parādītos lielākas valstis. Paldies! Paldies tagad Kārima kungs, komisārs kundze neskatoties uz to, ka jums ir tik pārpildīta programma, jūs esat ieradusies tomēr pie mums parlamentā, tas liecina patiešām par to, cik lielu nozīmi jūs tam piešķirat. Paldies, ka ieradāties! Es eh, vadu INTA apakškomiteju, um, kas uh, sadarbojas ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstīm. Es gribu uh, pieminēt, ka pirms dažiem mēnešiem uh, Junkers un Tasks bija Indijā, lai iepūstu jaunu dzīvību ES Indijas brīvās tirzniecības nolīgumā, bet uh, kopš tā brīža valda pilnīgs klusums. Ko tad tas nozīmē? Vai nu vispār nekas nav sākustējies, vai notiek kaut kas tāds, par ko neesmu informēts? Un jūs arī šodien Indiju nepieminējāt, tādēļ jūtos pamudināts jums, ko jautāt. Es gribētu teikt, ka mana vēsturu kastīte burtiski plūst pāri, ņemot vērā dažādas jautājumus, ko man uzdod tieši šajā um, jomā, piemēram, runājot arī par spīdzināšanai izmantotiem um, instrumentiem. Uh, bet informācija nav pieejama, mums ir uh, jāuzzina, vai patiešām kaut kas ir pavirzījies uz priekšu. Priekšsēdētājs ko, uh, komisārs kundze par Bangladešu. Pirmām kārtām, protams, Rohingu krīze Bangladeši ietekmē ļoti smagi. Vai ir kaut kas, ko mēs varētu darīt viņu labā, piemēram, ar tirzniecības instrumentiem, lai Bangladeši labāk šīs grūtības varētu pārvarēt papildus vēl tai palīdzībai, ko jau sniedzam valstī? Otrām kārtām Mēs jau par to esam diskutējuši. Bangladešas valdība vēlas, lai šis uh, vismazāk attīstīto valstu status tiktu nomainīts pret uh, statusu, kāds tiek piešķirts valstī ar uh, vidēju ienākumu avotu, vai ir iespējams domāt arī par VPS plus sistēmas izmantošanu. Esmu visai nesen bijis Bangladešā, gribēju pavaicāt, ko mēs varētu darīt, lai viņi labāk varētu sasniegt šo mērķi. Paldies, tagad Klaus Buhners. Paldies, sirsnīgs paldies! komisārs kundzei, ka viņa ir uh, atvēlējis laiku, lai ierastos komitejā un atbildētu uz mūsu jautājumiem. Pirmkārt, kas notiek ar Japānu? Fukushimā bija kodola katastrofa pirms pāris gadiem. Pieņēmām regulu par uh, paaugstinātām eh, radiācijas daļiņām pārtikā, ka tās ir pieļaujamas, ja nesen ir bijusi kodola katastrofa. Vai Japānā tas tiek uh, piemērots? Es esmu um, iepazinies ar Vācijas valdības rīcībā esošiem oficiāliem datiem, kas liecina, ja piemēram šo regulu uh, izmantotu Eiropā, ja to izmantotu attiecībā uz uh, iespējamiem uh, negadījumiem Eiropā, tas varētu uh, palielināt uh, bojāgājušo skaitu. Otram kārtām, kā ir iespējams īstenot klimata aizsardzības pasākumus, kam pieskārāties savā runā? Vai ir kādi pasākumi, kas paredz uh, juridiskus instrumentus, lai labāk uh, ieviestu Parīzes vienošanos? Gribēju arī to sasaistīt ar Mērkozuru nolīgumu. Brazīlijā tiek izcirstas milzīgas tropu mežu platības, lai kultivētu soju, daudz koksnes tiek arī eksportēts uz Eiropu. Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Gribēju jums tikai atgādināt, ka lauks, Brazīlijas lauksaimniecības ministrs ir lielas zemes īpašnieks, viņam piedarošās zemes platības ir lielākas nekā Spānijas teritorija. Kāda izskatās sadarbība likumdošanas jomā, piemēram, ar Japānu? Jūs to nedaudz pieminējāt, bet arī ar Merkuzuru valstīm. Regulatory cooperation ir šis jēdziens. Kā tas tiek risināts Merkuzuru gadījumā? Paldies! Paldies! Jūs nesaprātāt kaut ko, vaicā Buhner kungs? Grazie, presi. Tīcijāna, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī ēnu referentiem, gribēju pateikties komisāras kundzei un citiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Man ir uh, nedaudz citas dabas jautājums. Kanādā bija sēde aiz slēgtām durvīm. Tur tika runāts par cētu, par pesticīdiem. Mēs dzirdējām, ka tā bija tāda nevainīga viedokļa apmaiņa, bet. Bet izskanoja domā, ka Kanādā tiek izmantoti neatļauti fungicīdi, Gribēju uh, dzirdēt jūsu domas uh, šajā sakarā, bet patiešām ir arī ļoti spēcīgas lobby grupas, tur varētu just to pirkstu. Tur bija uh, klāt uh, gan komisijas, gan nozares pārstāvji, gan arī pārstāvji no reģioniem, bet uh, nebija demokrātiski ievēlētu pilsoņu pārstāvi. Es uh, patiešām gribēju paust savus bāžas par to ka tiek vestas sarunas par nopietniem lēmumiem, um, tiek vājinātas normas, un tas viss notiek aiz slēgtām durvīm. Es gribētu līdz ar to lūgt augstāku caurskatāmības līmeni. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Man ir uh, pa diviem jautājumiem, katrs uz vienu minūti. Pirmais, uh, šis Trumpa tirzniecības uh, cīniņš. Es uzskatu, ka parlamentā vairākumam vienkārši ir jānogaida, uh, lai varētu iepazīties ar administrācijas uh, galējo lēmumu, bet Trumpa kungs pieprasīja, lai Eiropas Savienība tiktu izslēgta no tarifu pasākumiem. Kā jūs uz to reaģēsiet? uz šo prasību sarakstu, vai mēs varam būt patiešām pārliecināti, ka nav kaut kādas slepenas vienošanās starp uh, Eiropas Savienību komisiju un uh, Ameriku, lai tomēr izvairītos no šiem protekcionismu pasākumiem. Otrs jautājums. Es esmu alaši gatavojis ziņojums par Japānu, arī par nolīgumu ar Japānu. Tādēļ man ir jautājums, vai uh, ir jau paredzēts datums nolīguma parakstīšanai. Kuluāros ir izskanējis jūlijas kā iespējamais parakstīšanas mēnesis. Varbūt jūs varat kaut ko vairāk pateikt. Pieminēšu arī ilgspējīgas attīstības nodaļu. Komisija ir uh, paziņojusi par 15 rīcības vadlīnijām, lai šo nodaļu varētu ieviest pēc iespējas efektīvāk, vai tas jau tiek attiecināts arī uz uh, Japānas nolīgumu, arī īstenošanas posmu, iesaistot uh, darbā pilsonisko sabiedrību, kā arī izmantojot revīzijas klauzulu. Paldies! Paldies, Johims Šusters tagad. Paldies! Pēdējo mēnešu laikā mums ir bijušas um, diskusijas par ilgspējīgas nodaļas um, īstenošanas iespējamību. Komisija aizvien ir atkārtojusi, ka tā nedod priekšroku sankcijām šajā kontekstā. Bet eh, tagad parunāsim par Koreju. Eh, pēc daudziem gadiem arotbiedrību pārstāvji atrodas cietumos Un uh, līdz ar to uh, ilgtspējības nodaļā minētie principi netiek īstenoti. Gribēju jums jautāt, vai turpmāko mēnešu laikā jūs domāsiet par kādu šķiršanas, strīdu šķiršanas mehānismu, vai tie, tas tiks aktivizēts attiecībā uz ilgtspējas uh, nodaļu, uh, lai arī šī uh, nolīguma daļa patiešām tiktu iedzīvināta un ievērota Dienvidkorejā. Tas ir uh, arī komisijas uh, uzticamības jautājums, vai to var uztvert nopietni, uh, vai varētu teikt, ka tā liela brēka maza vilna un beigās pēc visām garajām diskusijām nekas īsti nav sakustējies. Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji kungs, saka Bencēna kungs, paldies komisāras kundzei par to, ka viņa ir ieradusies mūsu komitejā, paldies par jūsu lielajiem pūliņiem, smago darbu, lai varētu uh, slēgt brīvās tirzniecības nolīgumus. Ķīna. ASV mums neļauj mierīgi gulēt, domājot arī par nolīgumiem, kas jāslēdz nākotnē. Protams, mums ir jādomā arī par struktūrēta dialogu iespējām, par to, kā uzlabot savus pūliņus. Gribēju šo to pateikt par Norvēģiju un papildus tirzniecības preferencēm attiecībā uz lauksaimniecības izstrādājumiem. Šorīt mēs par to nobalsojām. Pēc sarunām Norvēģija ir ieviesusi jaunas, eh, jaunus tarifus uz eh, ziediem, piemēram, uz biezlapītēm. Mēs taču vienojāmies par eh, tirgus liberalizāciju. 20. februārī Inta komitejā bija ieradies Norvēģijas vēstnieks. Mēs uzdevām jautājumu, kādēļ šie tarifi ir ieviesti. Viņa aizbildinājās ar tehniskām detaļām, bet tagad bija arī šī vēstule, kas tika atsūtīta Hogana kungam, bet um, mēs neesam ar to vēl iepazinušies. Es patiešām uzskatu, ka Norvēģija. Uh, nav ievērojis visas prasības. 2012. gadā pēkšņi vienā dienā tika ieviesti tarifi attiecībā uz lielopu jēra un uh, um, cūkas gaļu, kā arī uz ziediem. Ja mēs runājam par TTA un EEAS, uh, ir kaut kas jādara, ir ļoti uh, sarūgtinoši, ka komisija pietiekami labi nekoordinē savas aktivitātes. Jums eh, ir jābūt patiešām mūsu ruporam, tad, kad jūs sarunājaties ar mūsu tirzniecības partneriem. Izskatās, ka dažādas ģenerāldirekcijas uh, eh, savas uh, aktivitātes pārāk labi nekoordinē, lūk arī rezultāts. Mēs gribētu patiešām sagaidīt arī kaut kādu atbildi no Norvēģijas, jo šāda izturēšanās nav pieņemama. Paldies! Jā, jā, Bensen kungs, jūs esat ļoti nepiekāpīgs. Bakī kungs. Paldies, komisārs kundze, visu cieņu, ka jūs eh, patiešām tik labi orientējaties eh, daudzos lauciņos. Man ir papildu jautājums par Amerikas rīcību. Mēs ceram, ka būs kaut kādas atkāpes, bet tas, ko piekopie Trumps, ir merkantīla ekonomikas politika, lai pirmām kārtām aizsargātu savu tautsaimniecību. Tas noteikti arī turpinās atkārtoties, vai komisijai nevajadzētu galu galā uzņemties iniciatīvu un pateikt, ja Trumps grib izolēties, labi. Jāsaka, mēs tad būsim lielākais tirzniecības partners citām valstīm mēs varam ieviest muitas nodevas uz amerikāņu automobīļiem, kur ir 10% nodeva, muitas nodeva. Tātad būsim. Uh, izdomas bagātāki, mēs varētu pa, pazemināt uh, šīs nodevas uh, attiecībā uz uh, importiem no citām valstīm, un tas būtu patiešām, tā būtu laba reakcija, tāds viltīgs gājiens attiecībā uz uh, Trumpa politiku. Uh, Kvistodrovolas kundze tā ļoti filozofiski runāja, ka nolīgumos mēs nevaram iekļaut pilnīgi visas Eiropas vērtības. Tā, es, uh, cienu savu kolēģi, bet Eiropa šajā jomā patiešām ir um, pioniere, tā ir pavirzījusies ļoti tālu. Un mums ir jākalpo par paraugu citām valstīm. Citi atkal pārmet, ka mēs te gribam uh, piekopt Eiropas imperialismu. Nu, vajadzētu būt patiešām uzmanīgākiem. Nē, paldies, mēs ne, negribam būt imperialisti. Nākamais runātājs, lūdzu, paldies. Man ir uh, jautājums uz pusminūti. Komisārs Kundze, paldies par jūsu smago darbu. Mēs uh, ļoti lepojamies ar jums, ar to, kā jūs uh, strādājat, uh, ceļojat pa visu pasauli šajos grūtajos laikos. Uh, Katrā ziņā liels paldies par visu jūsu veikumu. Par Singapūru. Jūs tur bijāt, mēs arī um, apmeklējām šo valsti dažas nedēļas pirms jūsu vizītes. Vai mēs varam beidzot kaut ko um, sagaidīt, jo iespējams, ka mums būs tad jāsņem pa galvu pa kaklu sasaukuma laika beigās, un Singapūra patiešām ir sarūktināta par izniekoto laiku. Uh, ja šis nolīgums tiks galu galā ratificēts, tas būs ieguvums visām Eiropas valstīm. Viņi mm, ne, neražo lauksaimniecības produktus, viņi neeksportē uz Eiropu automašīnas. Kad tad beidzot uh, būs galā šis, galu galā gatavs šis uh, teksts? Tagad īma lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs komisārs kundze gribēja pievienoties iepriekšējo runātāju teiktajam, e, paust savu izbrīnu, ka pēc ceļojuma uz Vašingtonu esat ieradusies uzreiz pie mums. Paldies arī par visu jūsu veikumu šī sasaukuma laikā. Mums ir darba pilnas rokas, bet esam jau vērojuši kaut kādu progresu. gribēju pieminēt attīstības sadarbību. Mūsu rīcībā ir labi instrumenti gan pret uh, nāves sodu, gan arī uh, regulējums attiecībā uz konfliktos iegūtajiem, uh, konfliktu zonās iegūtajiem minerāliem. Gribēju pavaicāt, uh, vai varētu arī uh, nolīgumos ar trešajām valstīm iekļaut šādus principus, jo uh, konfliktu zonās eh, iegūtie resursi tiešām ir liela problēma. Ir arī jāizmanto regula pret eh, spīdzināšanu, spīdzināšanu un nāves sodu. Kādas ir iespējas? šeit vēl iekļaut arī papildus investīcijas nodaļas. Tas būtu patiešām izšķirīgi svarīgi, lai mēs varētu uh, vienoties ar Japānu par investīciju noregulējumu. Man ir arī jautājums par ASV. Nevienam nav šaubu, ka ASV neuzskata Eiropas Savienību par partneriem Tas viss tiek darīts arī politisku iemeslu dēļ, un tam nav nekāda sakara ar tirzniecības politiku. Paturot prātā šo domu, mēs joprojām e, ceram arī, ka Amerika tomēr piekāpsies atsevišķās jomās, bet tā turpina aizsargāt savas politiskās e, intereses. Vai ir padomāts arī par e, iespējamām muitas nodevām? Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāras kundze, paldies jums par veikto darbu. Jāuzsver, ka vienotā Eiropā mums ir uh, labāk jākoordinē tas, ko mēs darām. Protams, šie tirzniecības līgumi politiku ietekmē gan tiešā, gan netiešā veidā. Ja runājam par muitas nodevām, ASV ieviesīs nodevas uh, uz Eiropas eksportētajām precēm, bet, protams, mēs, mums ir jāskatās arī, kā mainīsies tirdzniecība, piemēram, tērauda izstrādājuma tirdzniecība ka varbūt šo tēraudu sāks vairāk iepirkt no citām valstīm. Turcija uz ASV eksportē vairāk kā 800 tūkstošu tonu uh, tērauda katru gadu. Ja, piemēram, ASV tirgus būs slēgts, tad iespējams uh, šis tērauds no Turcijas nonāks Eiropā. Mums ir jāsaprot, ka ļoti daudz uh, no šīs politikas sekām jau ir iespējams prognozēt, kā tas ietekmēs tirdzniecības apjomu. Varbūt mums jau tagad ir jāsāk uz to visu gatavoties. un tā rūpīgi, piesardzīgi e, jāizvērtē tas, kā tas varētu ietekmēt citus tirzniecības partnerus par Ķīnu vispār nerunājot. Ķīna eksportē divreiz lielāku apjomu e, nekā visa ES kopā ņemta. Man ir vēl citi svarīgi jautājumi. Gribēju runāt par to, kādas būs šīs politikas netiešās sekas, jo tas taču varētu iznīcināt ļoti daudz darba vietu. Prusta kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāras kundze, ka esat ieradusies. Jā. Yeah. Protams, mēs varētu arī uh, jūs apbrīnot par to, ka esat aktīvi tik daudzās jomās, bet es gribēju runāt vairāk par būtību. Gribēju uh, Uh, dzirdēt arī par brīvās tirzniecības nolīgumiem, pateicoties tam ir uh, jāparūpējas arī par labāku uzņēmēju darbības uh, gaisotni Eiropā, bet ko darīt ar šiem jau parakstītajiem līgumiem? Protams, ir svarīgi līgums parakstīt, bet ir vēl svarīgāk parūpēties, lai tajos teiktais tiktu ievērēts. Es atsaukšos uz Salvadores uh, Čiko teikto, tika runāts par tā saukto klejotāju uh, metodoloģiju, kā mēs varētu garantēt, ka šī skrīninga metode tiks izmantota visā Eiropā, domājot arī par pakalpojumu jomu, vai šobrīd jūsu rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai uh, panāktu efektīvu darbību visās jomās? Protams, arī parlamentam ir savas prerogatīvas, papildus politiskajai gribai ir nepieciešama arī tāda budžetārā dimensija. Protams, jūsu um, dienestiem ir jābūt apriekotiem ar pietiekam labiem instrumentiem, lai garantētu līgumu, līgumos atrunātā ievērošanu. Liels paldies, dārgie kolēģi. Tagad došu vārdu komisārs kundzei. Um, Liels paldies, sākšu ar Kelī kunga uzdoto jautājumu. Jā. Ir svarīgi, lai mēs. Uh, noslēgtu tirsniecības nolīgumus tagad, kad uh, to darīja citi partneri. Mēs tam atvērti, mēs uh, vēlamies um, sadarboties, veidot draugu loku, ar kuriem uh, sastarpēji tirsniecības līgumi ir uh, apusē izdevīgi, kur ir ilgspējīgas attīstības sadaļas, kas viņam arī ar MBU un pilsoņu intereses. Tas nenozīmē, ka mēs neapzināmies to, ka šās valstīs var būt problēmas, ka tur pastāv zinām riski. Uh, Un tomēr ir svarīgi mūsu identitātei pierādīt to, ka esam atvērta ekonomika, ka tas daļai ir veicinās mūsu labklājību. Un eh, mēs redzam, ka aizvien vairāk valstu vēršas pie Eiropas Savienības, lai panāktu tiesniecības nolīgums ar mums, lai sadarbotos mums daudzpusējos fórumos un tā tālāk. Pār Japānu, Singapūru. Komisija pieņems lēmumu par šo jautājumu 17. aprīlī. 17. aprīlī tātad lemsim par Singapūru. Un ar Japānu, ja tiks eh, satūkots eh, šis lēmums saulēcīgi, tad arī tur, tur viss būs kārtībā. Nu, tiek spriest par iespējamo eh, galoņu tikšanos starp Eiropas Savienības un Japānas līderiem. Nu, datums vēl nav apstiprināts. Šo ideju esam piespēlējuši padomē, viņiem nepieciešams zināms laiks, tā kā, nu, skatīsimies, nu, viņi atradīs šādu iespēju, bet katrā ziņā tik līdz, kā tas notiks, tā pārsūtīsim to jums, lai jūs vajadzāk negatavoties. Nu, un cerams, ka rudenī par to tad varēsiet nobalsot, un tas stāsies spēkā līdz gada beigām vai kaut kā nākamā gada pašā sākumā. Un runājot par Singapūru, nu, nu, tur ir spēkā tas pats process. Es nedomāju, ka te ir plānots samits ar singapūriešiem, bet katrā ziņā nolīgums tiks parakstīts un tad pārsūtīts jums, un tad es arī ceru, ka tas varēs stāties spēkā vairāk mazāk tajā pašā laikā. Un nu, arī nedaudz vēlāk, jo tur to konsāna sagatavots pat joprojām jūsu mandātu laikā. Tāds katrā ziņā ir mūsu plāns. Par eh, Indiju, Karimkungs. Nu, nevēlējos slēpties eh, vai, vai ar šiem argumentiem vai, vai kaut ko no jums eh, slēpt, bet katrā ziņā vienošanās par iespējamo samitu, ja pēkšoreiz tas neizdevās. Nebija skaidrs par mūsu ambīcijām, ambīciju līmeni. Novembrī tikās galvenie sarunu vedēji, bija tehniskas tikšanās, video konference. Nu, tagad jaunā galveno sarunu vedēju tikšanās ir plānota aprīlī, lai ap, apzinātu, kur tad esam. Doma tāda, nu, ka tad eh, šeit tur piestrādās un tad ziņos līderiem nākamajā samitā, kas tur notiks, nezinu, bet eh, visticāk jau šogad kaut kas notiks. Uh, un esmu īsti informēta, un ne jau man par to lem, bet uh, skatīsimies, katrā ziņā konstruktīva griba no iniešu puses ir vērojama. Bet joprojām uh, mūsu ambīcija līmeņi ir atšķirīgi, tā kā nu, skatīsimies, vai varam te kaut kā tuvināties. Lai neuzkāptos tā paša grābekļa, bet, uh, nu, skatīsimies pēc uh, sarunu nedēļas sanāksmes aprīlī, ja būs lielāka skaitība, tad arī jums ziņošu. Par Bangladešu, nu, Bēgļu jautājums, Rohingas, nu, bē, jā, mēs sniedzam lielu atbalstu un nezinu, nu, vēl skaidrs, bet katrā ziņā var tos viens pārslatīt, dabūt un pārslatīt. Pat izniecība, nu, jā, mums liels bažas par cilvēktiesību situāciju Bangladešā, sekotam līdz kopā ar ārējās eh, eh, darbības dienestu un, un Empli, Empli ģenerālu direktorātu, tā kā te ir runa tikai par cilvēktiesībām, bet arī darba tiesībām. Tiesniecības jomā fokusējamies uz to kompaktu progress ir, bet problēmas arī paliek. Par Merkusūdu valstīm runājot. Nu, nav nu, te tāda dižas regulatīvās sadarbības ar šīm valstīm ne tuvu ne tādā līmenī, kā mūsu sadarbība ar Japānu vai Kanādu katrā ziņā. Par atmešošanu, par mežu izcēšanu, jā, apzināmies, Brazīlija, Parīzes, līguma saistību klāstā ir iekļāvusi arī saistības attiecībā uz uh, atmežošanu. Turpinam arī ilgspējīgas attīstības izvērtējumu kopā ar Merkusvaru valstīm. Par to tiks spriests, eh, līdz vasarai būs gatavs uh, ziņojuma projekts un līdz uh, gada beigām tas jau kļūs par pilnvērtīgu ziņojumu. Nu, turpinam konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību šajā jautājumā un šo konsultāciju rezultātu, protams, tiks darīt ziņām arī jums. Par pārtiks produktu importu no Japānas. Nu, Te sekojam līdzi notikuma attīstībā 12 prefektūrās. Esam konstatējuši, ka ļoti strikti importa um, kontrols mehānismi, tur deklarācijām jābūt gatavam un tā tālāk. Tur ir skaidrs, ka radiācija tur um, šiem produktiem klāt kļuvusi uh, nav. Mums nav nekādas slepenas vienošanās ar Trumpa administrāciju. Diezgan sekmīgi esam argumentējuši ka Eiropas Savienība nesastāda nekādas draudz ASV nacionālajai drošībai, vismaz, ja runa par uh, tērau un alumīniju, esam snieguši viņiem kaudz dažādu faktu, un kopumā diskusijas man šeit bija sekmīgas, un es ceru, ka tā rezultātā arī Eiropas Savienība tiks uh, svītrota no to valsts saraksta, kam tiek uzlikti tarifi. Mēs joprojām uzskatām, ka nu, Trumpa ir. Um, ierosinājums neatbilst pēc tev normām, un diskusijas turpināsim. Katrā ziņā, ja kas, mēs izveidosim darba grupu, precīzi šīs grupas mandāts vēl nav noteikts, bet tur katrā ziņā spriedīsim par savstarpēji interesējušām jomām. Te varētu būt uh, barjeras tirsniecībai, bet arī citi jautājumi, tādi kā, piemēram, investīciju kontrole, svarbība pie pārprodukcijas novēršanas, um, tātad Ķīnas problēmas tā tālāk. Tā kā, nu, tur vēl jāstāsta, kāds būs šis grupas mandāts, bet katrā ziņā. Un nu, te nav nekāda draudi. Mēs vienkārši izveidosim darba grupu, un tad, kad kļūs zināms tās eh, mandāts, tad, tad uh, būs skatās, ko tā darīs, bet katrā ziņā nav nekāds slepeni darījuma ar ASV. Par Japānu jau jūs informēju. Ekspēks attīstības sadaļa ir iestrādāta šajā tirsniecības nolīgumā ar Japānu. Protams, to, šos pasākumus vēl arī mēģinās stiprināt. 15 eh, pasākumu attieksies uz visiem nolīgumiem, gan pat labam spēkā sošiem, gan tiem, kas tiks slēgti nākotnē. Un uh, eh, mēģinām panākt, lai Japāna ratificētu arī ILO konvencijas. Par Dienvidu eh, Korejas uzliekums daudzas diskusijas mums par to bijušas, kā jūs zināt, viņiem jauna valdība, jauns prezidents, esmu tikusies ar jauno tirdzniecības ministru, vairākas reizes patiesībā esam tikušies, arī pa telefonu esam runājuši, un jāapzinās, kādas ir mūsu bāžas. Nu, mēs lūgsim, eh, lai tiktu uzstāstīts formās konsultācijas ar Dienvidkoreju. Nu, pagaidām vēl gaidām, skatāmies, eh, kāds pasākums viņa ieplānos, ja nē, tad mums nāksies pēc solis no savas puses, jo situācija tiešām ir satraucoša. Tātad esam dzirdējuši, ka prezidents ir viennozīmīgi sacījis, ka viņš ir gatavs strādāt pie šiem jautājumiem, viņš vēlas parakstīt ILO konvencijas, un pagaidām nekas daudz tur vēl nenotiek, bet nu skatīsimies. Tālāk par Norvēģiju. Bensenkungs šķiet eh, uzdevuši jautājumu. Jā, es apzinos, eh, ka ir uzlikti eh, importa tarifi atsevišķi ziediem. Ar Norvēģijas ministru esmu par to runājis. Pat un nākam, eh, kā gadījies, kā ne viņam jauna valdība. Tā kā varbūt, ka šis jautājums būs vēlreiz jāpaceļ un noteikti pakonsultēšos kolēģiem komisijā, kas tur tiek darīts lietas labā. Man nav iemesls apšaubīt, ka tas, ko jūs sakat, ir patiesība, bet, ja jūs uzsverat, ka mums te trūks koordinācijas, labi, piefiksēšu šajā konkrētajā jomā neesmu eksperta, bet uh, bet uh, uzdošu šo jautājumu saviem kolēģiem, un tad skatīsimies, kas tur uh, šajā jomā notiek un kas tiek plānots. Jautājums par Singapūru, uz to jau šķiet sniedzu atbildi. Kas tad mums vēl? Tāpēc ir kungs par, uh, vēl par tarifiem. Mums ir tiesniecības nolīguma ar dažādām valstīm Tad mēģinām uh, izvairīties no tarifiem, jo nav tirsniecības līguma, tad tie tarifi, kas ir, nu, pam, pamatā ir uh, uh labvēlīgās valsts uh, tātad, nu, status uh, tipa tarifi. Tā kā mums ir tarifi automašīniem, jā, 10%, kā, tā, kā attiecībā uz ASV, gan citām valstīm izņemot tām valstīm, kur mums ir brīvs tirsniecība. ASV arī tarifi attiecībā uz mums, daži no šiem tarifiem ir daudz augstāki, piemēram, apģērbam kurpēm, smagajām automašīnām, tāpat pikaptipu mašīnām. Nu, nu, kopumā šie tarifi nav tie, tie daudz kā augstu, bet atsevišķās kategorijās tie ir paaugsti, teiksim tā. Nu, tarifu automašīnām, nu, tos būtu jāatcer visai pasaulē, un, nu, tas tad būtu, uzsaniet, ļoti tāds smags lēmums. Pagaidām es nedomāju, ka mēs esam gatavi to pieņemt, un jūsu pilsoņi arī nebūtu, lai izskoties sajūsmā, ja tas notiktu, bet varbūt jūs rīcībā arī kāds ir informācija, bet tā tas parasti notiek. Lūk, mēs nevaram dažnēļ laikā panākt, lai, lai šie tarifi vairs nebūtu spēkā. Kas tam vēl te bija izņēmumi, automašīnas, vai varētu būt kādi citi elementi, ko mēs varētu sagaidīt no Trumpa administrācijas. Nu, kas tad to laisim? Tagad mēs runājam par tirzniecību, par tēru un alumīniju. Nu, tie ir jautājumi, kas uh, izraisa liels bāžas amerikāņiem. Mēs savā ziņā tam piekrītam, mēs esam gatavi par to runāt. Vai būs jauni priekšlikumi, nu, kas tad to laisim tiešām? par eh, spīdzināšanas instrumentiem un konfliktu eh, minerāliem. Ir, nu, nu, es nedomāju, ka iespējams tos eh, šos jautājumus iekļaut tirsniecības nolīgumos, jo tā abām šīm jomām ir nepieciešama ļoti rūpīga kontrola, uzraudzība, plānošana, daudz resursu nepieciešama, lai tur to visu izkontrolētu. Nu, tad jāpanāk, lai valsts, šīm attiecīgām valstīm būtu šīs jaudas, izkontrolēt un, un sekot līdzi. Mēs veidojam aliansi starp dažādām valstīm, lai ierobežotu to instrumentu apriti, ko var izmantot eh, spīdzināšanā un eh, nāvisodā. Nākamā septembrī Ungā pat tiks runāts, mums sanāksmē tātad. Jāvēro muitas iestāžu spēju šajā jomā. Par konfliktmierāļiem arī esam gatavi strādāt ar visām valstīm, bet tirsniecības nolīgumu šo aspektu iekļaut pagaidām būtu pārāk, jo arī šeit ir nepieciešami milzīgi resursi. Japāna un um, investīcijas, jā, šis uh, jautājums tiek paralēli risināts. Mums nepieciešams nedaudz laika, tāpēc šīs lietas ir nošķirtas, bet kādās viņš šīs sarunas nav nonākušas strupceļā, tās turpinās. Un svarīgākais jautājums šeit ir jautājums par investīciju tiesu, bet nu, progress šeit ir panācis un cerams, ka gala beigās arī nonāksim pie kaut kāda risinājuma. Čikā kungs, jā, mēs apzināmies, ka tas, ko jūs sacījāt par tēraudu, mm, daudz eh, tērauda izstrādājumu, kam jānonāk ASV vai, vai citi izstrādājumi ir vai nonākuši vai no Eiropas Savienībā vai citās valstīs. Jā, šis un, tirgus jau ir sakustējies, tā teikt, un, un eh, mēs turpinām kontaktēties ar eh, abu nozaru pārstāvjiem. Daudzkārt esmu ar tiem tikusies un turpināšu tikties savos dienestos, un viņi arī ziņo, ka viņi ievēr šo tendenci. Esam uzsākusi izmeklēšanu, kas un kā. Uh, Nu, iespējams, ka mums nāksies nākt ar kaut kādiem drošības pasākumiem, garantijām, neatkarīgi no nu, tā, vai tērēs mums uzliks vai nē, jo tirgus jau ir reaģējis. Tā kā nu, esam gatavi arī no savas puses uz to reaģēt, esam uzsākuši vairākas uh, izmeklēšanas. Prusta kungs. Jums ir taisnība, tā tas tiešām ir. Runa ir ne tikai par pašu sarunu procesu, kas, protams, ir smags un grūts, bet uh, ar jūsu atbalstu esam arī uzņēmušies e, raudzīties, lai tiek godam, godprātīgi ievēroti jau, jau esošie nolīgumi. E, e, jo mazie un vidēji uzņēmumi nav tik jaudīgi, lai, lai šīs iespējas pašu spēkiem apgūtu, tāpēc mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, lai tiktu radīti fórumi, informācija tīmeklī, kas informētu par šīm iespējām. Uh, Uh, un, un liekam lielāku uzsvaru tieši uz, uz, uz šo iespēju izmantošanu, ko šie nolīgumi dāvā. Um, tas prasa ievērojumu piepūli, ir, ir, ir daudz nolīgumi jau ir, ir, ir noslēgti, daudzi vēl tiek gatavoti. Um, nu, protams, ir, ir, ir, ir jautājums, uh, ko mēs darīsim ar mūsu draugiem Britiem jau tuvākajā nākotnē. Um, nu, bet varat būt droši, mani kolēģi ir, ir uzdevuma augstumos un Mm, nu, protams, ne, ne, neņemtu ļaunā, ja viņiem būtu lielāki resursi eh, visa šī, šī darba, darba paveikšanai. Tā kā, nu, cerams, ka arī sarunas par, par budžetu būs sekmīgas, un tam visam būs arī materiālais nodrošinājums. Paldies! Paldies, eh, komisārs Kundze, protams, Alēšu būsim jūsu pusē, un pat visāk satiecas resursiem, dičīt reidini, es Alēšu uzskatām, ka jums uh, Naudiņas nav pietiekami daudz, bet, nu, izsist papildus budžetu nebūtu nav tik viegli kā izdarīt. Bet paldies, ka ieradāties un atbildēt uz jautājumiem. Turpinās mums varētu kontakts un lai jums eh, veicas eh, sarunās ar ASV. So, If anybody... Ja kāds, kādam ir vēl atstājis šīs viesmīlīgās telpas, es gan nespēju stāties kādēļ, bet ja nu tā ir, tad uh, lūdzu dariet to um, klusi un raiti. Tādiem pie 20. darba kārtības punkta - uzraudzības grupas darbība. Mums bija uzraudzības uh, grupa 6. martā par ASV tarifa jautājumiem, tātad. Um, tērauda un alumīnija produktu tarifu. Nu, dzirdējām, kas tur no jauna no, no komisāras kundzes 7. martā tikās uzraudzības grupa um, uh, starpība ar Japānu. Pedro, jā, mūsu uzraudzības grupa tiešām tikās. Daži kolēģi tika iecelti jaunās pozīcijās, spēdām par ilgspējīgas attīstības sadaļu, bet pamatā par grafiku. Nu, tad šajā sakarā vēlos jums sniegt nedaudz informācijas. Nu, pat dzirdējām, ka komisija pieņem savu priekšlikumu aprīlī, 17. aprīlī. Sagaidām, ka padomu parakstīs vienošanos vēl līdz uh, vasaras pārtraukumam. Uh, Un tad mums būs viss priekšnoteikumi, lai nekavēties sāktu diskusijas. Teksts ir gatavs, nav nekādiem iemesla vilcināties. Mums ir nepieciešams noturēt eh, adekvātas publiskas un politiskas diskusijas par šo nolīgumu. Un tad uzraudzības grupas apjājumā maijā paredzēts arī. Eh, tad tiksimies ar partneriem, kurus skar šie nolīgumi. Pirmā viedokļu apmaiņa Inta komitejā notiks jūnijā. Un tāpat arī norganizēsim publisku uzklausīšanu. Koordinatori jau ir pieņemši šādu lēmumu, ka tiks organizēta publiska uzklausīšana, un tas notiks jūlijā. Nu, un es pats grasos nāklājā ar rekomendāciju projektu un attiecīgu rezolūciju. Uzreiz pēc tam, kad šī, šis nolīgums sasniegs šo institūciju, nu, visticāk kaut kad jūlijā, un tad organizēsim diskusijas Inta komitejā mūsu pirmajā sanāksmē pēc vasaras eh, atvainājuma. Nu, tad septembrī mums būs gatavi grozījumi un attiecīgo parlamenta komiteju atzinumi, lai mēs varētu pieņemt galēju nostāju. Jā, vēl eh, ir plānota Inta vizīte Japānā septembrī. Nu, un tad paredzam, ka eh, Balsams Inta komitejā notiks oktobrī vai novembra sākumā. Un gala balsojums plenāra sēdē līdz gada beigām, visdrīzāk decembrī. Nu, katrā ziņā tāds ir mūsu plāns. Teicam, paldies, eh, un lai eh, jums veicas eh, turpmākajos darbos. Cerams, ka viss tā arī notiks, kā jūs sacījāt, ka šī gada laikā pabeigsim. Ukraina 20. mārtā notika tikšanās, ko tika runāts par to, kā norit padziļinātā un tirsniecības līguma īstenošana, un sevišķi arī MFA kā jūs zināt, daļa no palīdzības Ukrainai netika piešķirta, jo trūka adekvātas dokumentācijas. Nebija skaidrs, vai daži priekšno, no, no priekšnoteikumiem ir izpildīti. Un, un jautājumā par šo te finanšu atbalstu Ukrainai, par to vēl lemsim. 21. Eh, datums eh, Āzija. Jā, vakar tikāmies. Mums bija saņem informāciju no komisijas par uh, sarunām, kas notiek no 19. līdz 20. 20 uh, mākslām Indonēzijā. Atmosfēra jau bijusi laba. Ja vērojam politiskā griba panākt uh, progresu, bet nu, progress tāpat laikā ir visai gauss, jāsaka. Vēl viena viedokļa apmaiņa, tā tad ir notikusi, bet mēs cerams, ka nākamajā mēnesī būs vēl viena tikšanās. Un, kad tiks panākt vienošanās par pakalpojumiem. Par SPS ir panākts labs progress, tāpat arī darbā pie enerģētikas un izēvielu sadaļām. Investīcija tiesas sistēma, nu te Indonēzija vēl vilcinās, nav gatava piekrist mūsu jaunajiem piedāvājumam. Es tam teiktu, ka iekšējas diskusijas, eh, cerams, ka šis jautājums tiks atrisināts kaut kur augstā valdības līmenī, pirms sarunu vedēji varēs eh, arī pie tā piestrādāt. Tirsniecība un ilgspējīga attīstība Nu, eh, pagrūta nodaļa, jo te no vienas puses viņi it kā ir gatavi pieņemt mūsu piedāvātos eh, vides un darba tiesību standārtus, bet eh, arī gatavi ir runāt par sankcijām, bet ir viņas liels bet. Viņi to nevar īsti apliecināt. Viņi saka, ka tikai tad, ja viņiem būs papildus peļņa, un tad, tad viņi būs gatavi to darīt, bet nu nezinu, kā to tālāk risināt. Pagaidām nec man, nec savu nedēļiem izskatījums par to nav. Tālāk par valsts iepirkumiem, jā, mēs runājam par uh, konkrētu teksta piedāvājumu, bet uh, nav pieņems lēmums par piekļuvu tirgumu. Palmu eļļa, par to arī cēlā runājām jau daudz neatkārtošos. Indonēzijas brīvās uh, izniecības nolīguma kontekstā būtu labi norizēt ad hoc diskusijas par palmēģis problemātiku. Un uh, bija nedaudz pārsteigts. Nu, komisija ziņoja, ka indonēzieši patiesībā to īsti negribēja pieminēt. Pretstatā tam, ko dzirdam no, no preses, eh, plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, nu, indonēzieši nemaz tā baigi necīnās par to savu palmeļu. Mums referents piedalījās sanāksmē un bija, gatavi, bija varēja izklāstīt uh, tautas partijas viedokli par reda rekās direktīvu. Mums bija pozitīva diskusija par šo jautājumu, bet uh, līdz pēc trialogas grūti pateikt, kādā visai no lietas attīstīsies. Kopumā sanāksim bija konstruktīva. Zināms, progress tika panākts, bet sarunas ir priekšu ārkārtīgi gausa pat labi. Was... Jā, paldies. Tātad 21. Martā bija arī šāda pāraudzības jautājumu sanāksme, kas bija veltīta Krievijai. Ar Krieviju mūsu attiecības šobrīd ir, ir tādas ļoti saspringtas. Bet, nu, turpinām. 21. punkts mūsu darba kārtībā satvara izveidu ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai Eiropas Savienībā. Dod vārdu Prusta kungam, lūdzu iepazīstiniet mūs ar savu atzinumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji, mm, pateicos. Tātad, pirms mm, stāstu par eh, pašu atzinumu, eh, atzīmēšu, ka eh, jūs vēlējāties tātad, lai tiktu izdarīti grozījumi darba dokumentā ka šī ta, izvērtēšana, šis skrīnings nav pietiekami izvērsts, pietiekami detalizēts, bet nu, to, to esam izdarījuši esmu šķiet godam spējis izpildīt jūsu vēlmes un pateikties ēnām, ēnu referentiem, kas neliedza savu, savu līdzdalību, savu padomu, savu, savas atziņas, padarot šo dokumentu kvalitatīvāku. Bet, nu, mūsu šīs dienas, šodienas tātad darba kārtībā ir pats atzinums, 63 grozījumi kopā. Un šī, šī filtrēšana, šis skrīnings, izvērtēšana pēc būtības ir informācijas apmaiņa. Un, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešama tāda īsta trīsvienība. Pirmkārtām datu vākšana, otram kārtām analīze un trešām kārtām tās tālāk padošana, pārsūtīšana, dalīšanās ar šo informāciju. Un, uh, Visi e, grozījumi pēc būtības ir tādi, kas e, vienu, otru vai trešo komponentu piedāvā spēcināt. Pirmkārt, e, kāds ir mūsu mērķis ar šo visu mm, noturēt Eiropu tādu, kas ir joprojām atvērta investīcijām, pieejama investīcijām, sasniedzama, pievilcīga. Uh, Un šai ziņā raudzījāmies uz esošo pieredzi, skatoties, kā ir sekmējies dalību valstīm, kas šādu um, izvērtēšanu sistēmu ir, ir ieviesušas. Un, un, un, un tā pieredze ir, ir raiba un dažāda. Šeit runa nav par kaut kādu tādu mm, šķirošanu, bet gan par tiešām tādu, tādu izvērtēšanu. Uh, Uh, izķerot tos, uh, tos momentus, kur uh, spēlē ir, ir, ir konstatējama netik daudz biznesa interese, cik politiski kādi apsvērumi. Uh, un um, valstu pusēm, nu, tad arī nāktos aizdomāties, ka uh, protekcionisms nav, nav ar racionālu ekonomisku loģiku, drīzāk ar, ar politisku loģiku, tādu populistisku loģiku. Uh, investīcijas mums visiem ir nepieciešamas, uh, mēs vēlamies tās piesaistīt Uh, un uh, šeit ir būtiski atzīmēt dalībvalstu subsidiaritātes, uh, neaizskaramību. Dalībvalstīm ir jābūt tām, kas pieņem gala lēmumu. Mm, mēs ar, ar, ar šo piedāvājumu ne, nediktējam to, kādam tieši būt šim, šim izvērtēšanas mehānismam. Mēs Mm, norādām uz, uz aspektiem, kas ļauj pārliecināties par, par, par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, par, par dažādu riska faktoru ātrāku atpazīšanu. Un, nu, piemēram, šodien Eiropā 13 valstīs jau uh, spēkā ir šādas, šādas sistēmas. Bet mēs neuzliekam par pienākumu visiem tagad pāriet uz vienu vienotu sistēmu. Uh, Uh, mūsu mērķis ir atrast tādu līdzsvaru uh, punktu starp komisijas un padomas uh, nostājām, neveidot tādu, tādu mm, kaut kādu bubuli, kas, kas šķietami darbojas, bet īstenībā vārsta mutes tikai un vienīgi. Mm, ceru, ka mums tas ir izdevies. Uh, ka spējam sniegt atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Un īsumā par, par to, ko tieši mēs piedāvājam tādā schematiskā veidā. Astotais pants, tā tad atspoguļo šo, šo schēmu, kā šī izvērtēšana darbojas, darbotos. Lūk, dalībvalsts, kurā eksistē šāds, šāds filtrēšanas, izvērtēšanas mehānisms, uh, Un tad, saņemot kādu investīciju pieteikumu, dalību valstīm un komis, dalību valstīm 25 dienas, komisijai 25 plus 10 dienas, lai paustu, sagatavotu savu atzinumu Uh, un var lemt arī um, atbilstošā gadījumā saīsināt uh, šo maksimālo pār, pār, izvērtēšanas ilgumu. Biznesa pasaulē uh, ietaupīts laiks ir, ir zelta vērtē, kā mēs zinām, un šādai iespējai noteikti ir jābūt. Šī sistēma ir vienkārši eleganta un, un, un praksē darbosies. Tālāk. Ceturtā lapuse Eh, kur piedāvājam jaunu elementu šai schēmā. Tās valstis, kurām nav šādas izvērtēšanas sistēmas vai mehānisma, eh, vai arī to eh, izveidotais mehānisms neatiecas uz, uz pilnīgi visām nozarēm, ja šis izveidotais mehānisms nav, tā teikt, kompetents vērtēt pēc būtības kādu, kādu investīciju priekšlikumu, tad dalību valstis. Uh, dalību valstīm ir iespēja vērsties pie kolēģiem, citām dalību valstīm vai komisijas ar lūgumu sagatavot vērtējumu, sagatavot atzinumu. Tātad pēc būtības nekas nemainās, vienkārši šo atzinumu sagatavo kāds cits. Uh, nu, termiņš uh, atzinumu paušanā ir tas pats, vienkārši tā mehānika ir nedaudz citādāka. Tālāk, devītais pants, kurā tātad pievēršamies tādām investīcijām, kas, kuras tiek piedāvāts darboties, darbināt, īstenot paralēli ar ES finansējumu, ar ES atbalstu šeit. Tā kā runa ir par Eiropas nodokļu maksātāju naudu, fondu naudu, Mm, ir īpaša rūpība nepieciešama un šeit piedāvājam papildu elementu. Uh, Eiropas parlaments ir tas, kurš uh, vēršas pie komisijas ar lūgumu sagatavot uh, atzinumu. Un šeit piedāvāju daudz tādu aktīvāku parlamenta iesaisti. Septītā lapose tās valstis, kurās izvērtēšanas mehānisma nav vai tas ir nepietiekami kompetents. Arī šajā situācijā tad dalība valstis var vērsties eh, ar lūgumu pēc palīdzības eh, citiem iesaistīties, dalību valstīm komisijai un Nu, šeit ir arī um, atsevišķi izņēmumi atrunāti. lai sistēmu nepadarītu pārmērus sarežģītu mūsu uzņēmumiem, mūsu investor, investoriem interesē vienkārša, eleganta sistēma, kas, nav, kas nerada galvas sāpes. Mēs vēlamies būt pievilcīgi, piesaistīt investīcijas, nevis tās atvairīt un atbaidīt. Un Nu, Līdzinājā pieredze rāda, ka, ka, ka bieži ir izveidotas tādas sistēmas, kas ir smagnējas, apgrūtinošas. Uh, no malas izskatās, ka tur viss uh, ļoti aktīvi notiek, uh, rosība, bet īstenībā jēga maza. Un jau esmu norādījis, kas manā ieskatā ir tas būtiskākais, vērtējot tieši grozījumus Mm, mēs piedāvājam trešo potenciālo scenāriju, kā to izdarīt. Un tātad komisija piedāvā divus, mm, bet ir mm, trešais priekšlikums. Ja komisija un dalībvalstis kopā Eh, lēš, ka eh, kāds investīcija projekts ir nevēlams, apdraud eh, drošību, sabiedrisko kārtību un tā tālāk un tā tālāk, ehm, tad ir iespējams visiem sadarbojoties nonākt pie tāda risinājuma, kas pieprasa mm, grozīt, grozīt iecerētā projekta specifiku, uh, nu, tā, tāds rets putns, bet tādi gadās. Nu, piemēram, kāds investīcija projekts, kas būtiski potenciāli apdraud vairāku dalību valstu drošību, tur neatkarību un tā tālāk. Tādi ir bijuši, par tādiem mēs zinām. Šeit ir risinājums, tāds algoritms, kas ļauj uh, šādā situācijā reaģēt, lai nebūtu tā, ka visi vienkārši konstatē, ka jā, ir tā kā ir, bet neko vairāk kā noplātīt rokas nav iespējams. Šeit tad mm, subsidiaritātes garā nu, lēmumu, protams, pieņem tā valsts, uz kurai šis investīcija projekts ir, ir, ir, ir mērķēts, bet nu, vairāk tādā tā kā sadarbības formā Tieši dialogs ir, ir, ir, ir, ir tas atslēgas vārds visā šajā, visā šajā procesā. Mm, Attiecīgai dalībvalstī ir jāspēj pārliecināt eh, citas valsts, kaimiņu valsts, arī komisiju, ka īstenībā viss ir kārtībā, ka viss tiks uzraudzīts, pārraudzīts eh, un, un, un, un, un, un apdraudējums eh, nerealizēsies. Piemērs. Nu, jums Mm, jūs tā tad um, ir investīcija projekts kādā valstī, kur nav šis uh, izvērtēšanas mehānisms un mm, nonāk atklātībā tātad aizdomas, ka tur kaut kas nav īsti kārtībā, un tad šī mm, teiksim, pārmetumi par, par, par eh, viltus ziņu izplatīšanu, seko, teiksim, eh, investīcijas eh, pārpērkot kādu, kādu mēdīju uzņēmumu, izskan kritiskas balsis, un tad pie darba ķeras investīcija koordinācijas grupa. Un izvērtē šo situāciju, tad, nu, piemēram, arotbiedrības citas interesētās puses var uh, dzirdami paust savu pozīciju, un, un tad komisija tās uzklausa, teiksim. Ja runājam par mm, citiem šādiem priekšlikumiem, tad, e, nu, me, es ļoti labi zinu, ka, ka investīcijas nekad nav e, viennozīmīgi vērtējamas ne, ne tikai baltā vai melnā krāsā, viss ir krāsojums, bet ir būtiski lai izpildītos atsevišķi um, kritēriji. Um, tā tad uh, nebūtu apdraudējums sabiedriskai drošībai, kārtībai, uh, bet tad ir šī lielā pelēkā zona, kur ir iespējams to visu kaut kā, kaut kā ar PR palīdzību pavērst tādā vai citādā gultnē, iekrāsot to visu, pasniegt uh, sabiedrībai pieņemamā formā. Un tāda arī šeit, šādās situācijās, tad te, potenciāli šī, šī, šis scenārijs piedāvā iespēju uh, konsultācijām, apspriedēji, um, mm, lai, lai, teiksim, aktualizētu tādus, tādus jautājumus, kā, kā tur kaut kāda slepenība, kaut kādi mm, darījuma uh, Uh, darījuma, tātad uh, patiesās būtības slēpšana, uh, kurus tad ir, ir pēc tam jāizskata. Un mm, tātad šādās, situāci šādās situācijās tad komisija ir tā, kas sagādā papildu faktu bāzi, argumentāciju, um, pie to pieprasa lai varētu pieņemt lēmumu. Un līdz ar to tiek novērsta, piemēram, kāda juridiska neatbilstība vai, vai, vai, vai pamats bažām par neatbilstību PTO noteikumiem. Un mm, to, tā, manuprāt, ir, ir, ir, ir laba doma, kā, kā tāds piesardzības princips, um, lai Mm, garantētu to, ka mm, valstis piesaista investīcijas un dod zaļo gaismu investīciju projektiem, eh, pilnā mērā pārzinot visus, visus faktus un apsvērumus. Šāds instruments eh, tad būtu efektīvs, mm, ļā, nodrošināt to, ka šī, šī, šai izvērtēšanai ir jēga un, un, un nozīme. Uh, bet ar nosacījumu, ka ir iespējams iegūt informāciju, to analizēt un, un arī padot tālāk, dalīties tajā. E, jo dažādas investīcijas struktūras ir ar nolūku izveidotas sarežģītas, tur ir holdingi, trusta fondi un, un, un patiesie, patiesie investori bieži vien e, mīl slēpties e, aiz, aiz dažādām izkārtnēm un nosaukumiem. Un, ja ir aizdomas, ka tas ir tieši šāds gadījums, tad ir, ir pamats īpaši pievērsties uh, strateģiskās uh, uh, nozares, nu, šai potenciāli šis status var tikt piemērots investīcijiem jebkurā nozarē. Nu, paskatieties, ko mūsu kolēģi amerikāņi ir izdarījuši. Viņi ar, ar valsts drošību, nacionālo drošību to traktē ļoti plaši, ļoti liberāli. Un, um, un, un, un tāpēc šeit ir jārunā skaidra valoda, jāoperē ar, ar, ar ļoti konkrētiem uh, apsvērumiem, nu, piemēram, uh, aeronautika, big data. Uh, Uh, mēdīju, mē, mēdīju neatkarība, uh, e, e, elektroapgādes tīkli, uh, kaut kādi cauruļvādi, autobūves, autoindustrija. Un tāpat arī mēs prasīsim ikgadējus pārskatus. Komisija tad tos saņemtu regulā noteiktā, regulējumā noteiktā kārtībā. Uh, pēc tam sagatavojot eh, publiski pieejamu mm, tādu kopsavilkumu par, par, par situāciju kopumā. Un eh, noslēgumā, kolēģi, eh, šāds ir mūsu priekšlikums. Mūsu mērķis ir viens kā, kā teica tas otrs prusts, tas slavenais prusts, tas, kurš uh, rakstnieks nu, mm, zudušo laiku meklējot, un, un arī šeit mēs, mēs, eh, mēs eh, cenšamies ietaupīt laiku, ne, ne, paredzot sistēmu, kas ļauj to neiztērēt mulstot neziņā, bet ātri noskaidrot faktus sadarbības ceļā. Uh, vienojoties eh, komisijai, padomēm, parlamentam par, par, par eh, terminoloģiju, par definīcijām un uz to pamata tad izveidot sistēmu, kas ir taisnīga, pragmatiska, eh, efektīva. Esmu, mm, es labi apzinos, ka laika nav daudz, ka būs jāstrādā ļoti stra, saspringti, tuvojas vēlēšanu gads, bet tas nav nekas neizdarāms vēl šogad eh, piepošot vaigus, atrotot piedurknes, ir iespējams šo darbiņu paveikt. Eh, kas nebūtu nav domāts kā instruments pret investīcijām, investīciju atbaidīšanai, bet gan eh, mūsu, bet gan investīciju piesaistīšanai un, un mūsu, mūsu sirdsmieram un, un likumībai. Uh, Uh, nu, es paļaujos uz, uz jūsu atbalstu, kolēģi, mūsu pilsoņu, mūsu valstu, mūsu uzņēmumu un veselu tautsainiecības nozaru interesēs. Uh, šajā spēlē mums visiem ir, ir, ir, ir, ir uh, savas likmes un paļaujos tātad uz jūsu atbalstu. Paldies, paldies, Prustakungs. Mūsu rīcībā vēl ir 15 minūtes, ir pievienojušies ēnu referenti, komisijas pārstāvis. Tā kā pusotra minūte katram nevairāk ir, lūdzu, S&D vārdā. Jā, paldies. Pirmkārtām vēlējos sveikt referenti. Tiešām esat lieliski pastrādājis, arī ļoti jauki to visu pasniedzāt, tā uzskatāmi. Priecātos, ja jums mūs atsūtītu šīs prezentācijas kopiju. Uh, es vēlos divas lietas atzīmēt, kas ir būtiskas. Pirmkārtām, šis tēmā ir jābūt tādai, kas ļauj identificēt patieso to īsto investoru aiz, aiz kaut kādām uzzīmētām schēmām. Uh, un, Mm, mums ir jā, jāapzinās eh, tie zaudējumi, tas kaitējums, eh, eh, tas, tas negūtais labums, ko, ko, ko rada šī brīža situācija, kad šāds risinājums joprojām nav ieviests. Mums ir jāiet uz priekšu jāpanāk izrāviens, un nešaubos, ka atsevišķām valstīm varētu būt iebildumi pret šādu sistēmu. Es pat nebrīnītos, eh, ja tās būtu tās, kuras, kuras es domāju, bet šī sistēma viennozīmīgi ir, ir ļoti noderīga, un, un parlamentam nāktos to eh, atbalstīt, jo mm, šis ir īstais brīdis, kad to darīt. Un otrām kārtām, ja paraugāmies uz Eh, investīcija piesaistas nolīgumiem ar trešajām valstīm, vai uh, tur varētu jau tā priekšlaicīgi jau, jau tā kā iecelt, uh, minēt uh, šo, šo projektu. Paldies! Paldies! Paldies referentam par šo prezentāciju. Es gribētu labprāt to arī saņemt. Tas bija ārkārtīgi izsmeļoši. Gribētu būt lakonisks. Protams, šīs investīcijas dalību valstīs ir eh, ļoti atšķirīgas, ņemot vērā eh, politiku, arī dažādus ierobežojumus, un mēs arī vēlējāmies garantēt katrā ziņā subsidiaritātes principa ievērošanu, jo katra valsts vislabāk zina, kas atbilst tās vajadzībām, kas ir nepieciešams tās tautsaimniecībai. Mēs gribētu arī vēl tādu papildus izvērtējumu. Eh, ārvalstu ieguldījumi, protams, vienmēr ir izdevīgi, ja tie atbilst arī pie mums eh, ierastajiem standartiem, eh, veicinot tautsaimniecības uzplaukumu. Un ir jāievēro visi PTO standarti Dalību valstīm ir pašām jālēmie par uh, šo investīciju regulējumu, jo tās vislabāk arī zina tautsaimniecības vajadzības. Investīciju politizācija, protams, šāds risks vienmēr pastāv, bet no tā ir jāmēģina visiem spēkiem izvairīties. Mēs runājam arī par starptautisko darba dalījumu, kas Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi. Jūs runājāt arī, Prusta kungs, par apusējīgumu, jo ir eh, dalība valstis, kas šo sistēmu tā nekaunīgi izmanto tikai savā labā. Kādēļ eh, tad nevarētu vairāk uzsvērt eh, tieši apusējīgumu? protams, ir jāatsaucas uz PTO eh, nolīgumiem, normām, bet eh, kuros eh, punktos konkrēti ir pieminēta tieši reciprocitāte. Paldies, tagad Dita Čarāncova, lūdzu, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies referenta kungam par šo uzmetumu. Man ir vairāk komentāri, gribētu, centīšos būt lakoniska. Pirmām kārtām Eiropas Savienība, protams, ir e, jāturpina būt atvērtai e, dažādiem ārvalstu ieguldījumiem, jo investīcijas ir viens no galvenajiem izaugsmes un darba vietu dzinuļiem. Otrām kārtām jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem strādājot pie šīs likumdošanas e, un arī meklējot atbilstošo juridisko bāzi. Pamat regulējums balstās uz sabiedrības drošību, Un uh, mēs nedrīkstam katrā ziņā aizvērt mūsu tirgus, neievērojot eh, apusējīgumu un ekonomiskās intereses. Trešām kārtām šis priekšlikums dalību valstu administrācijām nozīmēs nevien papildus administrācija, bet eh, arī varētu iejaukties dalību valstu uh, politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Dalību valstīm jāatstāja izvēles brīvība, ņemot vērā katrā valdošo situāciju. Neuzskatu, ka mums vajadzētu kaut ko diktēt Eiropas komisijai, ņemot vērā arī to, kas tika atzīmēts uh, sākotnējā priekšlikuma versijā. Ceturtām kārtām augstu vērtēju to, uh, ka tiks uh, veikta labāka koordinācija, informācijas apmaiņa ar dalību valstīm un būs arī izveidot koordinācijas grupa, kas to visu novēros. Domāju, ka tieši šī ir tā gultne, kuru vajadzētu ieņemt attiecīgiem ziņojumam. Lēmumi pirmām kārtām ir jāpieņem tieši dalību valstu sirdī. Visu beidzot runājot par atsevišķiem sektoriem referents sektoru sarakstu ir tā visai apjomīgi papildinājis. Nezinu, vai tas pat tiešām atbilst mērķim. Es gribēju gan pieminēt uh, eh, plašaziņas līdzekļus. Uh, Tas, kas uh, dalību valstīs notiek, uh, pierāda, ka preses brīvība ir ļoti svarīga demokrātiskajiem procesiem, tādēļ šos uh, mēdījus vajadzētu iekļaut mm, ziņojumā. Paldies tagad Ticijāna Begaina lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties. Uh, referentam par šo ziņojumu. Investīciju rūpīga izvērtīšana ir svarīga, lai varētu parūpēties par to, ka ārvalstu uzņēmumi šeit darbojas caurskatāmā veidā. Prūsta kungs. Jūs pievērsāties atsevišķām jomām, tādām kā veselības aprūpe un citas. Mums varbūt vajadzētu vairāk kaut ko darīt Eiropas līmenī. Protams, um, dalība valstis ir pirmās noteicējas šajā jomā, ir jābūt arī labākai, labākam um, ārvalstu investīciju ietekmes izvērtējumam uz situāciju dalību valstīs, katrā ziņā ievērojot arī reciprocitātes principu. Investīcijas ieguldījumi ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībā, bet citreiz ārvalstu ieguldītāji galvenokārt domā par politisku mērķu sasniegšanu. Ir jākonsultējas ar pilsonisko sabiedrību, ar ieinteresētajām pusēm, tad, kad šādas investīcijas tiek atļautas. Mēs arī eh, jums iesniegsim savas grupas grozījumus. Paldies! Būhnerkungs, atvainojos, jūs nepamanīju, lūdzu. Es gan neesmu ēnu referents, bet uh, esmu uh, ēnu referents uh, atzinumam uh, citā komitejā, kas gan attiec uz šo ziņojumu. Mēs bieži vien runājam par cilvēktiesību principu ievērošanu arī tirzniecības nolīgumos, runājot par tehnoloģijām. Piemēram, Augsburgā ir kāds Ķīnas uzņēmums, kas ir nopircis šo vācu Augsburgas uzņēmumu, kas tehnoloģiju jomā ir ļoti progresīvs. Kas tad notiks vēlāk? Pēc tam uh, iegūtās zināšanas uh, tiek aizvestas uz Ķīnu, uzņēmums Augsburgā kaut kā turpina darboties, un mums pēc tam ir jāimportē šīs uh, tehnoloģijas no Ķīnas uz Eiropu. No nu, tā nākotnē tomēr vajadzētu izvairīties. Ja runājam par informācijas apmaiņu, vienalga, kā tā norisināsies, tā ir jāveicina starp dalību valstīm tieši. Tas ir no svara, jo Eiropā ir uzņēmumi, kas uh, galvenokārt uh, tiek vadīti ar uh, galveno uzņēmumu palīdzību, un tur nevienmēr ir zināms, kas notiek filiālēs. Paldies, nākamais runātājs. Man ir tikai dažas īsas piezīmes, jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs. Mums ir jābūt nu dienu piesardzīgiem. Gribēju pateikties referentam par šo prezentāciju. Gribēju pavaicāt, vai grozījuma iesniegšanas termiņš ir pat pārdomāts, ņemot vērā, cik daudz darba ir mūsu rīcībā. Vai uh, patiešām ir uh, pārdomāti sastai grozījums, ņemot vērā to, cik šis eh, jautājums ir sarežģīts un piņķerīgs. Paldies, komisija. Ne ilgāk par piecām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs esat daudz dāsnāks un laipnāks nekā es biju gaidījusi. Pirmkārt, paldies referenta kungam par tik rūpīgi pārdomāto ziņojumu. Viņš tajā ir ielicis ārkārtīgi daudz laika un enerģijas. Un analīze ir veikta ļoti profesionāli. Un, protams, būtu lieki piebilst, ka uh, šis dokuments komisijai ir prioritārs. Protams, uh, nemelošu, sakot, ka ir ļoti svarīgi, lai padoma ar parlamentu varētu vienoties jau šī sasaukuma laikā. Tāpat uzskatām, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi smags. Ceru, ka varēsim ļoti labi, pragmatiski sadarboties, lai darbu noslēgtu pēc iespējas raitāk. Padomē ir viedokļu šķelšanās, tādēļ arī tur darbam jāvirzās uz priekšu. Parlamentam un padomēji nevajadzētu pazaudēt no acīm galveno mērķi, kam kalpo šis priekšlikums. Mums ir uh, jāizveido instrumentu palete, kas ļaus uh, izdarīt to, ko neesam varējuši paveikt līdz šim. Ir eh, jāapzina darījumi arī starptautiskajos tirgos un jāmēģina jau pēc iespējas ātrāk atpazīt tādas investīcijas, kas varētu nodarīt kaitējumu Eiropas tautsaimniecībai. Jāsadarbojas Eiropas līmenī, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam aizsargāt drošību dalību valstīs eh, un, protams, ES kopumā. Es atzīstu, ka tā ir pilnīgi inovatīva komis, politiskā pieeja ES. Mums pie tā viss ir jāstrādā ļoti mainīgos apstākļos. Būtu patiešām liels uh, solis uz priekšu, ja dalība valstis apņemtos nevien apmainīties ar informāciju, bet arī sadarboties šajā plāksnē savā starpā un arī ar komisiju. Pagaidām investīcija jomā šāda sadarbība vēl nav izveidota. Tas, ka mēs dzīvojam tik mainīgos laikos, ir svarīgs aspekts, jo ir tādas valstis, kas uh, nevienmēr ievēro pie mums uh, svarīgos standartus un mēģina ar investīcijām arī virzīt politikas gaitu. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm un tāpat aizvien vairāk apzināmies, ka ir e, jāsadarbojas ar jurisdikcijām ārpus Eiropas Savienības. Eiropas Savienībai ir jābūt proaktīvākai šajā jomā, un lai to varētu panākt, ir uh, jābūt attiecīgam regulējumam. Jau izskanēja daudz dažādu domu un atziņu no deputāta mutēm, es tās nevēlos atkārtot, bet gribu uzsvērt ļoti uh, svarīgus pamatprincipus kādēļ mums uh, šis darbs ir jāvirz uz priekšu. Pirmām kārtām šis uh, ārvalstu investīciju skrīninga mehānisms nedrīkst pārvērsties protekcionismu rīkā. Ja mēs uh, neļausim ienākt ieguldījumiem no ārvalstīm Eiropā, tas jau nenozīmē, ka radīsies e, investīcijas ieguldījumi no citām vietām. Tas ir ļoti nozīmīgs e, inovāciju dzimuls tāpat. Mūsu dalību valstīs jau ir spēkā arī e, konkrēti skrīninga mehānismi, domājot par to, kā arī garantēt drošību un sabiedrisko kārtību. Uh, Finansējums un investīcijas, protams, ir uh, lieta, kas ir dalību valstu pārziņā. To atminēsimies. Allaža dalību valstīs, protams, uh, situācija nav pilnīgi homogēna. Gribēju pateikties uh, referentam par lielisko ziņojumu un paldies arī priekšsēdētā kungs, ka devāt man tik daudz laika. Paldies! Paldies, ka uh, nerunājāt ilgāk, jo ir jau pus viens. Priekšsēdētājs saka, um, referent kungs, bija lūgums varbūt uh, grozījuma iesniegšanas termiņu noteikti vēlāk, 4. aprīlī, teiksim. Bet, ja 4. aprīlis ir šis termiņš, tad nav nu, iespējams visus uh, grozījumus pārtulkot uh, lielākajās valodās. Mums ir jāparūpējas tātad, lai šie tulkojumi būtu gatavi, un tad 17. mājas būtu balsošanas diena. Tā varētu būt neliela dāvana kolēģiem, lai viņi varētu vairāk laika tam atvēlēt. Ko jūs par to domājat, Prusta kungs? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, diena mēs uh, negribam radīt arī papildus nērtības. Uh, Jā, bet ne, neaizmirsīsim, ka mūs gaida vairākas brīvdienas, svētku dienas. Paturot prātā balsošanas datumu, vajadzētu arī domāt par kolēģu raizēm. Tas ir jautājums, kas ir uh, pelnījis pietiekam daudz laika un uh, uzmanības. Varbūt, ka varētu grozījumu termiņu nedaudz uh, pastumt uz priekšu. Uh, bet eh, es negribētu balsot vēlāk kā mājā. Paldies eh, komisijai, mēs jau diezgan krietnu brīdi strādājam pie šī teksta. Paldies par to, ka esam vienmēr pie jums raduši atvērtas ausis. Šis dialogs eh, ir galvenokārt izkopts, lai varētu atrast risinājumu kolēģe ir devusies prom. Protams, apusējuma princips ir eh, viens no svarīgākajiem, kas šeit būtu jāpiemina. Varbūt, ka būtu vērts vēlreiz tā rūpīgāk pārlasīt šo ziņojumu reciprocitātes eh, princips, protams, nedrīkst eh, nozīmēt diskrimināciju. Man bija arī sarunas ar Itālijas pusi, viņi me, skrīninga mehānismā bija arī um, ieviesuši šo reciprocitātes principu. Šis ziņojums ir balstīts uz dialogu, uz informācijas apmaiņu un nekas nekavē komisiju un dalību valstis mēģināt pārvarēt um, um apusējumu trūkumu. Protams, tas ir dalību valstu kompetencē spriest par ieguldījumiem un mums ir jāsaprot, ko mēs varam atrunāt šajā likumdošanā, jo alaži ir arī jāievēro subsidaritātes princips. Spāņu kolēģis uzdeva jautājumu vēlāk, man ir jāatbild citreiz. Labi, labi paldies, paldies visiem, kas izteica savas domas, mēs varēsim turpināt ļoti labi sadarboties. Paldies, Prūsta kungs! Tagad grozījumi ir jāiesniedz līdz 4. aprīlim pulkstens 6. vakarā. Par grozījumiem um, apspriedīsimies 23. 24. aprīlī, balsosim 17. maijā. 22. darba kārtības punkts, citi jautājumi tādu nav. Pēdējais punkts nākamās sēdes darba laiks 23. 24. aprīlis. Novēl jums jauks lieldien brīvdienas. Paldies!